Mūs tagad sagaida prezentācija, pētījuma prezentācija, par ko mums būs pēc tam iespēja diskutēt. Esam nedaudz iekavējuši laiku, bet mums bija jāsagaida deputātu ierašanās Vispirms tātad iepazīsimies ar pētījumu riskas pārvald, riska pārvaldības rīku saldzloša analīze, kas ietvērti ASV 2014. gada lauksaimniecības likumā un KLP 2014. līdz 20. gadam. Tie ir divi instrumenti, kas tapuši apmēram vienā laikā, tie ir jau pieņemti pirms kāda laiciņa, kāda laiciņa jau darbojas, un tie risina tātad ienākumu nestabilitātes, iztrūkuma problēmas lauksaimniecības jomā Tas ir saistīts ar KLP attīstību kopumā, kā arī konkrēti risku pārvaldības uh, rīka attīstību nākotnē. Un tad salīdzināsim šodien, uh, kādi šād, kādus šādus rīkus izmanto Eiropā un kādus ASV un pēc tam izdarīsim secinājumus politiskai rīcībai. Tas varētu palīdzēt mums plānot KLP nākotnī, īpaši, protams, risku pārvaldības rīkus, kas ir ļoti svarīgs instruments un nozīmīgs no lauksaimnieku viedokļu raugoties. Šorīt runājām par TTIP, un tādēļ šī diskusija par risku pārvaldības rīkiem ir īstajā brīdī. Mums ir Francijas INRA institūta pārstāvis Korģiekungs, profesors Korģiekungs, kas ir šī pētījuma autors. Un Korģiekungs pārstāv arī Agrocampus West. Sirsnīgi sveicam jūs, Korģiekungs, mūsu sanāksmē dod jums vārdu. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, cienījami Eiropas parlamenta deputāti. Liels paldies, ka ļāvāt man ierasties šeit uz jūsu sanāksmi. Jūs pasūtījāt šo sūtījumu un es, pētījumu un es šo pēcpusdienu prezentēšu tā rezultātus. Un paldies, ka uzticējāt man šo uzdevumu. Tāpat vēlos pateikties cilvēkiem, kuri man palīdzēja pētījuma veikšanā. Mēs ļoti daudz diskutējām par dažādiem teoretiskiem un praktiskiem aspektiem ar uh, cilvēkiem no dažādām dalību valstīm un ASV pārstāvjiem. Tādā veidā es varēju izveidot šo kopsavilkumu. Pētījuma mērķis bija salīdzināt risku pārvaldības rīkus abos Atlantijas okeāna pusēs un izvērtēt, cik efektīvi tie darbojas. Tagad es pāriešu uz angļu valodu, jo mani slaidi ir angļu valodā un man tā būs vieglāk tos komentēt. Un es pāriešu pie franču, atgriezīšos pie franču valodas, tik man tad, kad man būs jāatbild uz jūsu jautājumiem. Runātājs ne, neieslēdzis mikrofonu. On m'a demandé de faire les slides en anglais. Mani palūdza sastādīt slaidus angļu valodā, un tādēļ man ir viegli prezentēt tos angļu valodā. Tātad mana prezentācija sastāvēs no piecām daļām. Vispirms es vēlētos eh, iepazīstināt jūs ar e, konkrētiem riskiem. Nu, ja jūs gribat, ja jūs gribat labi, tad es runāšu franciski. Nevēlos nevienu aizvainot. Vienu mirkli. Gudējamais deputāta kungs, kolēģi. Mūsu viesis izpildīja mūsu lūgumus, kādas mēs bijām viņam izteikuši pirms tam, lai prezentācija būtu visiem tieši saprotama. Es nedomāju, ka Tā būtu necieņas izrādīšana, ja mēs noklausītos prezentāciju angļu valodā. Tas ir vienkārši tāda organizatoriska apsvēruma dēļ. Es lūdzu to ņemt vērā. Es ļoti cienu franču valodu, es negribu apgrūtinot nevienam darbu. Nu, eh, es gribētu teikt, ka mēs eh, uzticamies tulku darbiem, kas strādā ļoti apzinīgi. Francija ir viena no Eiropas Savienības divinātāju valstīm, tādēļ Francijai ne tikai būtu jāievēro likumi, bet arī uh, uh, citi uh, paradumi. Paldies! Prezentācija būs piecās daļās. Vispirms es uh, um, aplūkošu konkrētus riskus kā arī galvenos pārvaldības instrumentus, kuru mērķis bija cīnīties eh, ja par šādiem riskiem, ja novērst to. Tad es salīdzināšu ASV un eh, Eiropas Savienības pieeju riska pārvaldībai, un tad uh, es apie salīdzinājumu veikšanas mēs runāsim par tādām saucamajām ortogonālajām pamatnostādēm ES un ASV. Uh, un analīzes rezultātā es varēšu piedāvāt virkni rekomendāciju, kuras jūs varēsiet uzklausīt prezentācijas nobeigumā. Riski ir ārkārtīgi daudzveidīgi. Tirgu pastāvošie riski, uh, īpaši saistībā ar cenām, veselības riski, uh, klimata izmaiņas uh, un daudzi citi riski. Eh, tie tā, saucam, tā, tā saucamā ārējā, tā saucamais ārējais svārstīgums un pastāv arī iekšējais svārstīgums, jeb nestabilitāte, ko rad, izraisa, piemēram, naftas cenu izmaiņas, un tam ir ietekme arī uz lauksaimniecības produktu cenām. Uh, lauksaimniekiem jāsaskaras ar arvien pieaugošiem tehniski rakstura un uh, tirgus riskiem. Un, um, dažus no tiem mēs tomēr devējam par neatkarīgajiem riskiem, jo tie nav tik ietekmējami. Piemēram, sāls, uh, krusa, uh, šādi riski tiek uzskatīti par neatkarīgiem riskiem, bet ir arī sistēmiskie riski, piemēram, cenas, kas ietekmēs uh, visus lauksaimniekus vienlaicīgi. Uh, Un tieši tādēļ ir divas asis eh, šajā schēmā. Eh, otrā, eh, tā otrajā daļā jūs redzat, neat, tad vienā pusē ir neatkarīgie riski, un otrā sistēmiskie riski, un tos var pārvaldīt ar risku pārvaldības instrumentiem. Neviens no šiem instrumentiem ir universāls, un neviens no tiem uh, nav risinājums vis, visa veida riskiem parasti neatkarīgos eh, riskus eh, ap, novērš ar apdrošināšanas līgumu palīdzību un sistēmiskos riskus parasti eh, iegrožo finanšu tirgus. Tāpat ir arī kooperatīvi, kuri eh, eh, uzņemas kopīgi finanšu riskus, tāpat var izmantot kopējos fondus, lai eh, novērstu ehm, klimata radītus riskus vai veselības saistītus riskus. Visi šie ir privāti instrumenti un to tie var saņemt ar līdzfinansējumu no valsts nepieciešamības gadījumā. Pašā augšā jūs redzat eh, minēt tā saucamie eh, sabiedriskās drošības, sabiedrības drošības eh, tīkli. Kad runājot par normāliem standarta riskiem, tad mēs varam izmantot fiskālās politikas Tad ir konkrēti instrumenti, kuri papildina viens otru, un tie ir jākoordinē. Vismaz tā vajadzētu būt ideālā gadījumā. Nu, pa, pavērtēsim, kas notiek ASV. Nu, te ir ļoti daudz um, elementu, kuri pārklājas, instrumenti pārklājas viens ar uh, otru, un varbūt pat šo instrumentu ir pārāk daudz, ir, ir apdrošināšana, tas ir tāds sens instruments, uh, ir ražošanas uh, politika, uh, ir jau 20 gadus uh, pastāv hibrīd uh, līgumi, uh, apdrošināšanas līgumi, kas ir cēnas un ražošanas segumas uh, eh, uh, eh, hibrīds. Un uh, tur ir tāds neliels, uh, ne, neliels rāmītis, un, un te, tur ir apkopotas tādas sarežģītākas uh, programmas. Pašā augšā uh, jūs re, redzat eh, instrumentus, kurus izmanto katastrofisku risku gadījumā? Eh, piemēram, tie, tās ir necikliska rakstura programmas, un tās eh, tiek izmantotas tād, tādiem aspektiem kā publiska pā, pārapdrošināšana, ad hoc kompensācijas un tā tālāk. Lauksaimniecības likumā eh, budžetā ir ceturtā sādaļa, kas attiecas uz eh, eh, pārtiku, uz atbalstu maksājumiem pārtikas jomā. Un tas tika izņemts, jo statistikas mērķiem. Uh, Un tad paliek divi galvenie finansēšanas tipi, kurus īsteno uh, valsts uh, iestādes, publiskas iestādes. Pārsvarā hibrīd apdrošin, uh, apdrošināšanas hibrīd līgumi, kā arī necikliska rakstura programmas un cita veida uh, publiskas programmas. Tātad te nemaz nav uh, nekāda privāta privāta, privāta riska pārvaldības elementa. Visus šos uh, instrumentus atbalsta, tiek atbalsta, uh, eh, atbalsta valsts eh, finansējums. Uh, jums vajadz šķist, ka te pietrūkst fiskālo instrumentu un elementu. Kādēļ to te nav? Kādēļ te nav fiskālu pasākumu, kuri varētu palīdzēt tikt galā ar visdažādākajām situācijām? Mm, tie neietilps lauksaimniecības sfērā un, un uh, tie ir uh, ASV valsts kases pārziņā. Tātad ES savukārt ir divi riska pīlāri, uh, divi tiesība akti, regula 1305 un 1308 2013. gads. drošības tīklu tehniskie noteikumi patiesībā nav pēc savas būtības tehniski. Es nesaku, ka to ar tiem nevarētu manipulēt. Protams, ka tos var zināmā mērā ietekmēt. Mm. Ja mēs skatāmies uz to no Krievijas embargo skatu punkta, tad ir jautājums, vai vajadzētu izmantot rezerves. Un ja nu mēs šīs rezerves iztērējam, tad mēs varam nonākt ļoti neapskaužamā situācijā. Tad, tad eh, ir šie divi pīlāri. Un ir trīs panti, 37, um, 38 un 39, un šie uh, panti var tikt izmantoti, lai finansētu kopējos fondus un samazinātu riskus. tad šie panti būtībā ir ļoti līdzīgi. Un eh, tajos eh, tie paredz eh, kopējo fondu izmantošanu, lai stabilizētu uh, finanses. Kopš 2005. gada ir tikuši veikt ļoti daudz pētījumi, tomēr uh, nekas daudz nav um, mainījies, nekādas izmaiņas nav panāktas. Uh, Un eh, šajos pantos eh, paredzētie pasākumi nemaz īpaši bieži netiek izmantoti. Eh, teksts tiek interpretēts ļoti strikti, komisija to interpretē ļoti strikti. Mēs cenšamies definēt, piemēram, kas ir ražošanas zaudējumi. Uh, šis te, termins ir nu, tāds, kur ļoti grūti definēt. Piemēram, ir termini kā apjoms, par kur mēs ne, neesam pat vienojušies par definīciju. Tāpat pastāv problēma ar atšķirībām, kā instruments izvā, izmanto, piemēram, ziemeļ, Eiropas ziemeļdaļā un Eiropas dienviddaļā, atsakarīgs no augsnes apstākļiem, no klimata un citiem es kopumā um, situācija ir atspoguļota šajā slaidā. Uh, ja jūs gribētu raksturot Eiropas valstis, Eiropas Savienības valstis, tas, tas būtu ļoti grūti to izdarīt, jo ir ļoti daudz eh, dažādu eh, gadījumu, konkrētu piemēru Vācijā, apvienotajā karalistē, karalistē Francijā, Itālijā, tad tur ir kopējie fondi, Spanijā, Austrijā. Eh, tad tās ir izveidojušas sistēmas ārpusēs, tāpat ir subsīdijas, kuras nonāk kopējos fondos. Nu, būtībā tas ir tā kā ielāpu sēga. Uh, Kā jau es teicu, tās visas ir ortogonālas po pamatnostādnes, politikas pamatnostādnes. Un es salīdzināju konkrēto tekstu garumu, tad tas ir atspoguļots pirmajā tabulā, un budžetus otrajā tabulā. Ceturtais slaids. Uh, ASV riska pārvaldības politikai ir jāparedz uh, uh, drošības uh, tīkli, un tas ietver arī kompensāciju maksājumus. Savukārt, ES gadījumā sistēma balstās uz kompensāciju maksājumiem. es patiesībā neri, nerisina riska, pār, neveic riska pārvaldību kā tādu. Tā ir drošības eh, tīkli, kurus tā izmanto. Un eh, eh, līdzekļi, kas tiek atvēlēti kompensācijas maksājumiem, ir salīdzinoši zemi. Un vai tas mainīsies, nu es īpaši ne, es nedomāju, ka tas tā būs. Uh, Šīs tabulas ir ārkārtīgi vienkāršotas, tomēr es ceru, ka tās atstās paliekošu iespaidu. Riska pārvaldības maksājumi eh, un drošības tīklā SV ir koordinēti. Ja, piemēram, ir kāda katastrofa vai uh, neparedzēts gadījums, tad risku uh, var uzņemties privāti indivīdi. ES nav šādas kopējas um, vispārējas definīcijas. Nu, varbūt ierobežotā, ierobežotā daudzumā otrajā, ierobežotā ziņā otrajā pīlārā. Un ASV politika, riska pārvaldības politika sastāv no ļoti spēcīgiem elementiem. Tā sastāv no datu bāzēm, eh, pieredzes eh, bāzes, tā ļoti strauji attīstās gadu laikā un tā virzās uz, uh, uz, uz zināšanām balstītu uh, uh, bāzi. Ja mēs to salīdzinām ar tiešajiem maksājumiem, tad tas ir nu, tā tāpat kā sagriezt picu un uh, izvēlēties lielāko gabalu. Uh, progresa līknes mērķis ir pa palielināt uh, bagātību, palielināt uh, um, ienākumus, un uh, lai to baudītu visi iesaistītie, nevis tikai uh, noteikti uzņēmumi. Negatīvais uh, ASV modelī ir tas, ka viņi virzās uz tā saucamo kadiļaka tipa apdrošināšanas modeli. Uh, Es izmanto otrā pīlāra principus, kas ir iekļau, ietverti 37., 38., 39. pantos. par uh, kopējiem fondiem. Un tas, manuprāt, ir labs pamats. Tomēr Tas, kā šie uh, instrumenti patiesībā darbojas, nu, tas ir tā, it kā katrs atvērtu savu lietu sargu, lai risinātu konkrētas problēma, problēmas. Piemēram, komisija ir savs uh, skatījums un dalību valstis uh, arī uh, rīkojas pa savam, un uh, tām ir savs lietu sargs, jeb savs ietvars, kā uh, tiek risināta uh, ri, veikta risku pārvaldība. Uh, KLP trūkums ir tās, ko varētu uh, tu, rakstot ar franču vārdu kuldes sākiem - strupcēž. Mēs uh, zinām, ka pastāv tā saucamais uh, labklājības efekts, kas nav tieši saistīts ar riska efektu. Tad kā sadalīt kūku, ja tā paliek ar vien uh, eh, mazāka? Nu, tā ir politiska problēma. Eiropas Savienība savā KLP politikā uh, nav paredzējusi tādu īstu vīziju uh, Eh, riska pārvaldībai. Vismaz es tādu neredzu. Ir divas atsevišķas lietas, kuras netiek savstarpēji koordinētas. Piemēram, ir normāla riska pārvaldība standarta situācijās un ārkārtas situācijās. Un te nav nekādas savstarpējas koordinā koordinācijas. Uh, Mēs par to diskutējam jau kopš 2005. gada un nav panākts nekāds progress. Mēs tikai nokopējam uh, iepriekšējos rezultātus un, un pamatnostādes. Un tāpat uh, risks ir jāpārvalda ar fiksētu budžetu, kas, nav, kas ir neiespējami. Ja nav pielāgoties spējas elastīguma, tad mēs nevaram pat runāt par riska pārvaldību. Uh, Un tad nu, man ir vairāki priekšlikumi. Vispirms mums ir e, jāizstrādā līdz galam instrumenti. Otrakārt, kad instrumenti ir izstrādāti un uzlikt uz papīra, tad tie ir jāiedzīvina, jārealizē. Mums ir jā, jāveic pilota testi, izmēģinājumi reālos apstākļos. un mums ir vajadzīga solidaritāte vietējā līmenī, lai izstrādātu sistēmas, kopēju sistēmu, kura uh, varētu mums īs, palīdzēt īstenot uh, eh, ES pastāvošo konkurētspējas uh, principu. Mums ir vajadzīgi cilvēku resursi, kā arī finanšu resursi, uh, elastīgi finanšu resursi, kā arī atbilstoša uh, organizācija. Organizatoriskais aspekts ir jākoordinē drošības uh, tīkla uh, elementi, uh, Un te var izmantot privātas pārvaldības sistēmas, kuras papildina, um, papildina uh, publiskas, uh, publiskas aģentūras vai iestādes. Mums ir jā, jānovērš plaisa, jo pastāv milzīga plaisa starp dažādiem apdrošināšanas uh, un finanšu, tirgu, finanšu tirgiem starp dažādiem finanšu instrumentiem, un šo plaisu var nu, aizpildīt Eh, izmantojot IST līgumus. Tas ir uh, eh, ienākumu stabilitātes instruments. Tāpat mums ir jāizstrādā piesardzības pasākumi. Tā ir tāda ļoti laba formula. Uh, Un dom, tas, ka ja mēs domāsim par uh, nākotnes ieguvumiem, tad uh, mēs varēsim pārvaldīt risku vislabāk. Tāpat ir uh, jāpārskata nodokļu, uh, nodokļu iekasēšanas aspekti. Fiskālā palīdzība, ko tā piešķir, varētu uh, būt nu, tāds viens no līdzsvarojošiem elementiem otrā pīlāra ietvaros viens no atbalsta elementiem. Tad ir jāizstrādā rīki, otrā ideja grupa, jāveic pilotu testi reālos apstākļos. Kāpēc? Iniciatīvas, va, iniciatīvas, ehm, inici, iniciatīvām jānāk kā eh, nu, no apakšas, jābūt tādai augšupējai eh, eh, pieejai Es neticu, ka kāds no augšas var noteikt un izdomāt, kā būtu jāveic šī riska pārvaldība. Tomēr cilvēki uz vietas var piedāvāt lieliskas idejas, un mēs tās varam izmantot uh, un realizēt praktiski. Mēs tās varam izmantot ārkārtas situācijās. Es pazīstu noteiktas uh, cilvēku aktīvistu grupas Francijā un arī citur, kuras ir izstrādājušas šādus plānus, rīcības plānus. Eh, un tāpat ir veikuši, veikti izmēģinājumi, un tādā veidā var arī izvēr, eh, tiek izvēr, eh, izvērtēt, kuri parametri ir visnoderīgākie konkrētās situācijās, jo augļu un dārzeņu sektorā sektors nav viendabīgs. Eh, vietējās organizācijas zinās, kuri eh, elementi būs visnoderīgākie konkrētajā situācijā. Tātad eh, ierobežojumi ir pēc iespējas jālikvidē, jebkur ierobežojumi, kas nāk no augšas, un jāļauj veikt šie praktiskie testi uz vietas. Treš, trešā ideja grupa ir nepieciešami atbilstoši cilvēku resursi, nu, droši vien, ka tas jūs nepārsteidz. Jau pastāv eh, šādi tīkli eh, dažādās valstīs, un tos var iesaistīt gan pieredzes apmaiņā, gan palīdzības sniegšanā, tā var sniegt statistikas datus, eh, arī mm, finanšu resursus. Mums ir vajadzīgas vietējās zināšanas, un e, jāpapildina tās ar e, tehnisku zināšanu bāzi, jāveido paplašināšanas sistēmas un uh, uh, uh, citas atbalsta sistēmas, kas nemaksā īpaši daudz. Tāpat uh, ir nepieciešams mobilizēt finanšu resursus, kam ir jābūt uh, elastīgiem, pielāgojamiem. Uh, Mūsu rīcībā ir tiešie maksājumi un attīstoties apdrošināšanas uh, sistēmām uh, pieaugs rezervju uh, rezerves un tās ļaus izmantot pārapdrošināšanu riska pārvaldībā. Es pieminēju tiešos maksājumus, un varbūt jums uh, Eh, jums tas eh, šķitīs neatbilstoši. Eh, runājot par pirmā pilāra pārstruktūrēšanu, jā, tad mums būtu jā, jāvien jāpārstruktūrē pirmais pilārs vai jārada jauns trešais pilārs, atsevišķs pilārs, kā arī vajadzīga atsevišķa komanda, struktūrvienība, kura ir neatkarīga un kura pārvaldīs šo restruktūrēto vai jauno pīlāru. Uh, ir nepieciešama tehniskā bāze, noteikumi, kas ir jāpiemēro uh, šai aģentūrai, riska pārvaldības aģentūrai. Kā tāda ir, piemēram, ASV, īpaši riska pārvaldības aģentūra. Uh, tas nav nekas pārsteidzīgs. Šāda riska pārvaldības struktūra vienība uh, Eh, ir vajadzīga un tai ir jā, jāizmanto īstermiņa pieeja. Tā ir jāsako pilotprojektu norisei dažādās valstīs. Un ir jānodrošina pieredzes apmaiņa starp valstīm, zināšanu apmaiņa. G20 ir izstrādājuši tādu kā sistēmu jaunatīstības valstīm. Tad mēķis ir eh, dalīties ar zināšanām, lai palīdzētu šīm valstīm, kā arī mums jāņem vērā pārvaldības izmaksas. Tām nevajadzētu būt pārāk augstām, nevajadzētu kļūt pārāk augstām, tāpat ir vajadzīgi paņēmieni, metodes, lai izstrādātu darbspējīgus instrumentus. Visbeidzot, ir jā, jāgādā par to, lai šie instrumenti tiktu izmantoti pareizi, ņemot vērā vidi un vidas izmaiņas. Lai mēs varētu novērst riskus, ir jāpielāgojas klimata izmaiņām. Tātad ir četras rekomendāciju grupas. Manuprāt, tās eh, ir jaunas, Un es domāju, ka balstoties uz šīm rekomendācijām, kas varbūt reizēm ir nedaudz provokatīvas, nu, mēs varētu īstenot riska pārvaldību. Paldies, ka uzklausījāt un atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Jako pierwszy poprosił o zabranie głosu pan poseł Loison. Bardzo proszę. Oui, merci. Loison kungam vārds, lūdzu. Aujourd'hui, on peut le dire, plus personne. Paldies. Nevar teikt, ka amerikāņi nav reform, reformējuši savu lauksaimniecību. Un eh, mūsu pasākumi ir vairāk protekcionisti nekā ASV. Ekonomisti uzskata, ka būtu pret noteikumiem BTO, ja tur būtu eh, runas par viņu lauksaimniecības eh, lielāku aizsardzību. Un varbūt pat tiktu pārtrauktas sarunas par TTIP līgumu. Nē, mēs kļūstam par pasaules apsmieklu. Ja mēs raizēmies par drošību, tad vajag arī piemērot politiku. Mums ir partneri, kuri ir mūsu galvenie konkurenti. kāpēc mums jāno, jāpieņem šādas novirzes. Lielākā daļa balsotāji gribētu pārtraukt sarunas par slaveno TTIP līgumu, tāpēc es mudinu komisiju. virzīties uz priekšu, cik vien ātri iespējams. Es domāju, ka mums vajag to ļoti skaidri pateikt. Paldies! vēlos jūs informēt, ka mūs sēdvēro Slovākijas delegācija. Tātad no Slovākijas lauksaimniecības ministrijas ar valsts sekretāri sekretārs kundze, kur mēs sirsnīgi sveicam komitejā. Vēlam jums patīkamu laiku šeit Brisele. Nākamā runātāja vārds. Gracias, presidente. Jo. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu uzdot divus jautājumus, lai secināt, vai pareizi esmu sapratis. Mums bija 25 minūtes tika dotas prezentācijai. Tātad, ko jūs ierosināt? Vai 10% no tiešiem maksājumiem vajadzētu novirzot, novirzīt apdrošinātājiem, vai, vai tiešām jūs to piedāvājat? Otrais jautājums. Vēl es gribētu zināt. Tā kā mums ir eh, universitāšu palīdzība pārvaldības instrumentos, tad cik daudz naudas eh, mums izmaksās šī palīdzība? Šķiet, ka Eiropas komisijai ir savi darbinieki, kuri spēja paveikt eh, tehnisko darbu. Uh, Otrais mērķis jūs prezentāciju. Vai jūs gribat iegūt uh, naudu universitātēm, lai tās palīdz mums pārvaldības instrumentu izstrādē? Un vai mēs esam gatavi regulējošā ietvara konverģencei? Paldies! Bardzo dziękuję. Pan poseł Ropea. Paldies, nākamais runātājs. Pranešimas pakan. Paldies, priekšsēdētāji. Jūsu ziņojums bija ļoti interesants. Uz, izdzirdējām daudz ko jaunu. Un kā mūsu viesis teica, grūti iztēloties situāciju, kur mēs varētu dzīvot bez tiešmaksājumiem. Taču sākumā mūsu saimniecības bija samērā mazas, ražotāju organizācijas bija maz skaitlīgas, un mēs nodarbojāmies ar maziem spēlētājiem, tāpēc arī tiešie maksājumi bija tāds eh, ļoti piemērots rīks. Mūsu lauksaimnieki varēja saņemt labus ienākumus un attīstīt savus saimniecības nodrošinot arī ienākumus sev un savām ģimenēm. Bet, ja mēs mūsdienās paskatāmies uz citām valstīm, tad mēs redzēsim, e, ka saimniecības atšķiras savos izmēros Lietuvā ir tikai četri, pār, četri pārtiks pārstrādātāji un trīs lielas tirzniecības ķēdes. Tāpēc mēs reizēm redzam E, šos karteļu e, vienošanās līgumus, kā mums nepieļaut to, ka lielveikalu ķēdes gūst labumu, atņemot e, lauksaimniekiem viņu daļu no ienākumiem. Tagad mums ir Krievijas embargo, un mēs redzam, ka piena iepirkuma cenas ir dramatiski kritušās, citas cenas tāpat, bet redzam, ka mazumtirzniecībā cenas nekrīt. Lauksaimnieki saņem ES un nacionālo atbalstu, bet šī palīdzība samazinās, jo iepirkuma cenas arī ir zemākas. Galu galā lauksaimnieki var tikai izdzīvot, bet viņi nepelna gan gaļas, gan piena e, sektoros. Vai tiešmaksājuma sistēma sniedz vienādu aizsardzību visur, un vai mēs varam teikt, ka jaunieši labprāt uzsāk e, darba lauksaimniecībā? Vai fermērs var domāt par 10-15 eh, gadu tālu nākotni par savu saimniecības attīstību. Šie ir jautājumi, kurus es uzdodu. Ja mēs neregulēsim iepirkuma cenas, ja mēs ļausim vidutājiem paņemt lielāko daļu no peļņas, kur tad paliek nodokļu maksātāja nauda? Mēs tā tad atbalstām tikai tos, kuri tāpat jau ir bagāti. Es esmu ticies ar pienražotāju asociāciju. Arī tagad notiek Lietuvā viņu kongress. Viņi ir sagatavojuši likumu, kur tiek lūgts regulēt cenas. Ja tās netiek regulētas, tad maksājuma sistēma zaudē savu jēgu. Ļoti grūti visus saprast no tā, ko jūs piedāvājat, izvērtēt visus par un pret, bet mums ir jādomā, kas būtu vislabākais mums nākotnē paldies. Dziękuję, bardzo proszę pana posła. Paldies. Dontas kungs nākamais. Paldies par jūsu prezentā, mm, prezentāciju. Kad e, mēs strādājam pie esošās KLP lietas, mūsu ziņojums nonāca Amerikāņu kongresā. Un tur mēs redzējām, ka 0,8% saņem viņu lauksaimnieku attiecībā uz riska segumu. Uh, Vai jūs varat pateikt, kādā veidā jaunā KLP, jeb amerikāņu politika e, maina šo intervences kritēriju, lai uzlabotu e, starpību starp to, kas naudā, kas tiek investēta un kas nonāk pie lauksaimnieka. Paldies! Nākamais Paldies! Runātājs. Nākamais runātājs. Profesor, qui nous a fait l'exposé. Paldies profesoram par viņu prezentāciju. Mēs šeit gribam veikt salīdzināšanu starp to, kas notiek ASV un Eiropā. Nevis kritizēt KLP, kas ir ļāvis Eiropas Savienībai kļūt pašpietiekamai un arī nodrošināt kvalitāti lauksaimniecības produktiem, eh, kā arī fitosanitāro standartu nodrošināt. Šis salīdzinājums nav obligāti jāpavērš par labu ASV, jo mēs tomēr esam Eiropa. Neaizmirsīsim to visu. Un, un Mēs, mums ir jādomā par šo te apdrošināšanas e, lietu, pie tās ir jāstrādā, e, domājot par nākamo KLP. Domāju, ka tas ir tāds nosacījums, e, kurš mums palīdzētu tikt galā ar krīzi, vai tā būtu liela vai maza krīze. nedrīkstam pazaudēt no acīm savu mērķi, tātad pabarot Eiropiešus. Mums jāgādā lauksaimniecība produkcija ir tāda, kādu mēs vēlamies, un galvenokārt, lai lauksaimnieki varētu izdzīvot no tā, ko viņi pārdod. Tātad augstas kvalitātes eh, pārtika no vienas puses, bet arī Mm, izdzīvošanu, jeb labu pārtikšanu lauksaimniekiem no otras puses. Apdrošināšana. Tas ir aspekts, kuram mums tiešām jāpievēršas. Paldies, ka jūs pievērsāt mūsu uzmanību. Tam 10% no tiešmaksājumiem iespējams, ka ir labi, bet nu, tas vēl jāskatās. Paldies. Dziękuję, pan poseł Dorfman. Paldies, Dorfman kungs. Jā, danke, Fos. Paldies, priekšsēdētāj. prezentācija bija ļoti interesanta. Es domāju, ka mums būtu arī jāpadomā, kā kopēja lauksaimniecības politika veidot vidējā un ilgajā termiņā. Nevar jums gluži piekrist, ka nav nekādu krīzes pārvaldīšanas mehānismu vai arī apdrošināšanu. Es esmu no valsts, kurā ir daudz um, apdrošināšanas līgumu, kurus arī KLP līdzfinansē. Šī sistēma darbojas ļoti labi, bet piekrīt jums, ja mēs gribam eh, ienākumu stabilizāciju, tad ir eh, jāstrādā ar lielākiem līdzekļiem vainu vainu. Mūsu tiešmaksājuma sistēma eh, papildināta ar ienākumu nodrošināšanas sistēmu tas nedarbosies vainu vainu. Ja paraugumos, piemēram, uz uh, dažām lauksaimniecības nozarēm, piemēram, um, um, gra, uh, eh, labības audzēšanu, tad mēs esam uh, visus līdzekļus iztērējuši, bet ņemot vērā, ka uh, cenas lauksaimniecības produktiem cerams augs un Tad būs gadi, kad uzņēmumi varēs arī iztikt lauksaimniecības uzņēmumu arī bez valsts atbalsta, bet būs gadi, kad tas nebūs iespējams, e, kur, piemēram, piensaimniekiem pat labam gandrīz nav līdzekļu, lai situācija risinātu, tad tiešām ir jāpadomā, vai e, daži ASV sistēmas elementi nebūtu saprātīgi un e, attīstot KLP nākotnē. Paldies! Činkuja, pani poseu Madines. Paldies. Nākamais runātājs. The... Magīnēs, paldies par prezentāciju. Mums vēl detalizētāk jāpaskatās eh, šis dokuments. Viens no svarīgākajiem teikumiem 53. lapusē, kur jūs runāt, runājat par budžeta atšķirībām starp ASV un AES. AS Mums ir noteikts un ierobežots budžets, un ASV ir savādāk, jo tur ir elastīgs budžets. Un kā jūs teicat, ka tiek ņemtas vērā ehm, vēršie drošības tīkli instrumenti, es gribētu vairāk komentārus par to. Darfman kungs jau izteicās, ja mēs skatāmies nākotnē, nākamajā reformu periodā mums jāpieņem smagi lēmumi Mums vajag vairāk zināšanu par to, kas darbojas, jo Eiropā mums ir ģimeņu lauksaimniecības, un tās, mēs arī tās atbaltām, atbalstām ar šiem tiešmaksājumiem lauku rajonos. Man ir bažas par tiešmaksājumiem, kas saistīti ar zemi, jo tie tikai kapitalizē iz, izdevumus, bet nevienmēr palīdz ar ienākumiem, jo tas viss saistīts ar ce e, cenām par zemi, kas ne, ne, neskar tieši lauksaimniecīgas. Protams, mums, jūs sakāt, 10% e, vajadzētu novirzīt apdrošināšanu. Iespējams, ka ar to tāpat nepietiks, bet tā ir politiska dilēma. Varbūt jūs varētu ieteikt, kāda kā vajadzētu veidot Eiropas nākotnē. Es domāju, ka mums ir vīzija, tikai vajag instruments, kā šo vīziju panākt, un tam vajadzīgs arī budžets. Varbūt jūs varētu arī atbildēt par to. Paldies! Proszę Państwa, wykorzyst... już wypowiedziały się wszystkie osoby, które. Dāmas un kungi, visi, kuri iztei, gribēja izteikties, varēs to izdarīt. Tāpēc es tagad aicināšu no DJ Agri pārstāvi izteikties no Eiropas komisijas. Tātad lūdzu jūs komentāri pēc re, pre, eh, šiem komentāriem. Paldies, ka man ir iespēja izteikties. Es domāju, ka diskusija par apdrošināšanu ir būtisks, jo īpaši pēc ASV kongresa lēmumu nomainīt pilnībā savu politiku. Un viņi ir pateikuši, ka tagad paļausies uz lauksaimniecības kultūru apdrošināšanu. Bet vai mēs šajos gados mēs esam kaut ko palaidoši garām un neesam domājuši par tādām politikām. Nē, mēs to nepalaidām garām. Faktiski mēs izpētījām potenciālu eh, līdzīgiem pasākumiem 2008. un 2011. gadā un nonācām pie secinājuma, ka labāk eh, es lauksaimniecībai būs tad, ja mēs eh, šos te apdrošināšanas jautājumus nerinsināsim ES līmenī, bet brīvprātīgā veidā, tad, ja dalībvalsts to vēlas. Un tāpēc mēs arī uzlabojam lauka attīstību. Kāpēc dažās eh, dalībvalstīs un dažos sektoros ir labāk eh, izmantot šī te apdrošināšanas iespēja? Kāpēc šādas politikas ir populārs ASV? Viņi izolējas no svārstībām tirgu, bet Viņi riskē ar to, ka viņai būs arvien pieaugušs budžets uz nodokļu maksātāju rēķiem, un šogad būs tieši tāds piemērs. Tā kā AS, šīs te politikas ir e, saistītas eh, ar klimatismaiņām un tā tālāk, tad šīs te svārstības tirgu vairs nevarēs absorbēt ar budžetu Un domāju, ka viņi to skaidri pateikuši. Tādi maksājumi pali, palielina spiedumu uz vietējo tirgu, ņemot vērā PTO nosacījums. Un ir ļoti nepieciešami labi dati par lauksaimniecībām, un finansu tirgiem arī ir labi jādarbojas. Un Eiropas Savienībā mums ir savi, eh, savādāka sistēma, bet pat, ja mēs ietveram šos jautājumus no plašāk politikas redzējuma, kā trūkst šajā pētījumā tātad konteksts, kurā abu valstu politikas darbojas. Jūs redzējāt šīs te salīdzinošās tabulas. Eh, mm, ASV politikas ir radījušas efektivi, efektīvus holdingus un no otras puses mazus uzņēmumus. Ja, ja mm, piena ražotāji izmanto aizsardzības programmu, šī te programma nodrošina vispārēju uh, nacionālo rezervi, tātad piena cena tiek noturēta vidējā līmenī visā ASV. Un tā tad e, tiek nodrošināta, reze, reizēm ir pārāk liels subsīdijas šīm te saimniecībām. Un, un nepietiek līdzekļu mazie, mazām saimniecībām. Un administratīvi izdevumi šādām programmām e, Mm, viņi izmanto datus, kurus viņi krājolo sen, bet KLP nodrošina līdzsvarotu fondu struktūru, kas palīdz dažādām saimniecībām, mīkstinot arī reģionālā līmenī izdevumu slogu, nodro, noš, nodrošinot drošus ienākumu līmeni, un tāpēc vai šī politika darbojas vai nē, tas jāskatās visu politiku sinerģijā, vai tās trūkumā, vai intervences cenas, vai drošības tīkli, vai arī uh, apdrošināšana darbojas. Mēs gribam, tātad eksporta cipari rāda atšķirību pieejā. ASV joprojām ir atkarīgi uz, tā, uz to eksper, eksportu, kas tiek uh, atbalstīt caur apdrošināšanu. ES eksports ir ļoti dažāds, kur ir daudz vērtīgu produktu gala patēriņam saskaņā ar daudz dažādāku e, lauksaimniecību. Es domāju, ka tas jāņem vērā, kad mēs salīdzinām dažādu politiku efektivitāti. Paldies! dziękujemy za komentarz i odniesienie się do prezentacji części wypowiedzi. Labi. Mm, paldies par jūsu komentāriem. Un tagad aicināšu mūsu viesi profesoru. Lūdzu atbildēt uz šiem komentāriem. Bien, je vous remercie d'abord pour toutes ces questions. Paldies vispirms par jautājumiem. Es darīšu, ko varēšu. Mēģināšu atbildēt, varbūt dažas atbildes būs visai īsas. Es sākšu ar vispirms ar to, ka KLP nākotne ir atkarīga no apdrošināšanas, tā kā ASV. 37., 38., 39. pants noteikumos Eh, šie ir interesanti panti. Runā par eh, apdrošināšanu un kopējiem fondiem. Es nesaku, ka mēs tagad pēkšņi kaut ko mainīsim, tik, pāriesim tikai uz apdrošināšanu. Tā jau nav tas domāts. Drīzāk ir jautājums par to, kā atrast eh, Eiropas versiju, ņemot vērā solidaritātes sektorā. Un uz tāda pamata mums arī jāmasi, jāmeklē risinājumi. Augļi, mm, dārzeņi, piena produkti. Eh, diez vai mēs atradīsim vienu risinājumu visiem. Mēs zinām, ka ziemeļos un dienvidos Eiropā apstākļi atšķirs. Uh, bet nevar teikt, ka mēs pāriesim tikai uz apdrošināšanu no tiešmaksājumiem. Tā mēs nebūtu negribam šos diskusiju pagriezt. Bet mēs sakām, ka tiešmaksājumi mm, tiek veiksmīgi izmantoti, un es arī to neapšaubu. Uh, tiešmaksājuma vērtība, sēdz ražošanu, zemes cenu. Te bija Lietuvas pārstāvis, kurš ļoti būtiski lieta pateica. Tā tad arī sadale, tā tad tiešmaksājuma sadale. Jo lielāka ir palīdzība, jo mm, labāk un vieglāk ir dabūt naudu tieši lauksaimniecībai tieši maksājumi neatrisina visu, jaut, visu problēmu jautājumu. Un ne, nevar atrisināt mazo lauksaimnieku izdzīvošanas jautājumu. Varbūt, ja būtu atšķirīga sistēma maziem, uh, uzņēmumi, piemēram, Rumānijā, kur ir ļoti maz saimniecības, kuras faktiski neiedaras šajā sistēmā par apusējiem fondiem, tas tiešām ir sarežģīti. Un ļoti ticams, ka dažiem lauksaimniekiem, kuriem vajag vienkāršu tiešu sistēmu, tā tas varētu arī darboties, bet vairumam Eiropas saimniecību, kuras ir modernas, kas vērstas uz nākotni, Tām arī vajag uh, na, sistēmu nākotnē. Nav tā, ka mums ir jā, jāatņem no tiekšmaksājumiem kaut kāda daļa un tā jāpārdala, bet mēs sakām, ka ar pieejamo naudu mums ir vajadzīga riska pārvaldības sistēmas izveidot, lai būtu pareizās investīcija. Ir lieli fondi, komisija to arī jau teica, ir lieli lielas saimniecības, kuras nodarbojas ar masu ražošanu, masveidu ražošanu. Rumānijā ir kāda grupa, ja, ja nav 20 eh, tūkstoši hektāru, tad vispār nevar piedalīties tādā asociācijā. Un tad ir arī ļoti maz saimniecības ar vienu hektāru zemes, tāpēc nebūs viena risinājuma pilnīgi visiem. Dažas saimniecības, eh, tas būs spiestas ieguldīt naudu, lai nodrošinātu daudzam par zemāku cenu, bet citiem vajadzēs veikt um, investīcijas, teiksim, pilsētās, um, pašvaldībās. Viņiem būs cita veida investīcijas, bet attiecībā uz nākotni ir vajadzīga kaut kāda sistēma, tāpēc riska pārvaldība ir vajadzīga. Tātad mēs negataisamies neko pārdalīt, bet mēs cenšamies radīt, radīt kaut ko nākotnē. Lielās tehniskās uh, atšķirības es runāju par ASV apdrošināšanas sistēmu un tradicionālo Eiropas sistēmu. Tur tiek garantēti zaudējumi kas ir apdrošināti atkarībā no kapitāla. Tātad, ja tiek, ir zaudējumi, tad apdrošinātājs sēdz. Bet citos gadījumos uh, apus, uh, mm, apusējie fondi nevienmēr sēdz visus izdevumus. Tātad, piemēram, ja ir problēma, kaut kāda katastrofa notiek, tad uh, apusējiem fondiem būs par to jādomā. Mm. mums ir jābūt piesardzīgiem, jo varbūt vēl arī nākamgad slikts eh, gads, eh, vēl kāda katastrofa notiks un vajadzēs arī naudu tai. Tāpēc mazliet jāpietaupa līdzekļi. Tā ir tāda inteliģenta riska pārvaldība, lai cilvēki var izlemt, cik daudz kompensācijas tiks izmaksāts. Bet galvenais ir solidaritāte, galvenais ir vietējie cilvēki, valsts viņiem nedaudz palīdz, jo mēs runājam par katastrofām, 30% no ražošanas tiktu sekti. Bet es domāju, ka tieši te mēs varam pāriet no tiešmaksājuma sistēmas, kas ir automātiska sistēma. Jā, varbūt es mm, mazliet pārspīlēju, bet uh, mēs varam pāriet uz jaunu sistēmu no vecās atgriežoties pie solidaritātes un riska pārvaldības sistēmas, nu, domāju, ka tieši tas arī ir vajadzīgs Eiropā. Ja lauksemnieki jums tam pilnīgi piekritīs. Tālāk. Pirmajā jautājumā bija pieminēta 10%, kas atņemti tiešmaksājumiem un atdoti tieši apdrošinātājiem. Tā, protams, nav domāts. Uh, universitātes, jeb akadēmiķi, kuri strādā pie aprēķiniem. Es pats to esmu darījis, piemēram, Rumānijā. Vērtējot zaudējumus kādā apgabalā, tur tiek ņemti pāraugi. Tas viss ir jādara, lai noteiktu zaudējumu apmēru jābūt piemērotais sistēmai, tāpēc nav tā, ka mēs maksājam universitātēm šo naudu, tas drīzāk ir tas, ka mu, visiem ir pieejami atsevišķi dati, un komisijas pārstāvis ar to jau teica, ASV ļoti daudz datu par katru saimniecības vēsturi, jo viņi cenšas ierobežot krāpšanas gadījumus, Eh, uzlabot eh, nākotnē šīs te sistēmas. Eh, visu laiku ir jāmācās. Un tieši tādā veidā mēs varam iet uz priekšu. Tā būtu atbildes pirmo jautājumu. Mēs neatņemsim naudu lauksaimniekiem, atdodot to akadēmiķiem vai uh, apdrošinātājiem. Tā nu nebūs šķiet, ka es esmu atbildējis uz jautājumu par atšķirību starp maziem lauksaimniekiem, viņu nepieciešamībām. Iespējams, ka viņiem jāturpina saņemt tiešmaksājums un profesionālie uzņēmumi, e, kuri ir gatavi strādāt jaunai sistēmai. Vēl es pieminēju par tirgus spēku konkrēti par to, ka nauda aizplūst izplatītājiem, tiešmaksājiem, sākas no lauksaimniec, lauksaimniecības. Tad vēl bija valsts naudas aiziešana līdz lauksaimniekam. Es laikam īsti nesapratu jūs jautājumu. Visi saka, ka visi dolāri, ko lauksaimnieks ASV iegulda, viņš saņems divus dolārus pretī. Uh, apdrošināšanu ASV, tur ir runa par uh, budžeta līdzekļu pārnesi lauksaimniekiem. Šie aprēķini ir ļoti sarežģīti. Es varētu jums pie, pierādīt, ka mūsu sistēma subsīdijas līdz 65% vai apusējiem fondiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ja e, fermers iegulda 3 eiro, un tad ir zaudējumi, e, vai viņš tad saņems 100 eiro? Jo 65 eiro ir valsts atbalsts. Protams, varētu teikt, ja fermeris eh, iegūda sešus, tad eh, saņems divreiz vairāk, un tā arī tiek rēķēns ASV. Cipari eh, var mums palīdzēt jebkurā uh, dis, uh, sarunā priekšādātājs. Es gribēju paveicēt, kurš ie, ie, iegulda vairāk naudas, lai fermers iegūtu vairāk, un valsts maksā uh, starpība. Es domāju, ka to var viegli saprast. Tātad vēlreiz saskaņā ar ES tekstiem, ja ir zaudējums lielāks par 30% ražošanai, tad apusējais e fonds 38. pants to saka kompensēs 100 eiro, teiksim un no šiem 100 eiro 35 eiro būs fermera sākotnējais ieguldījums un 65 eiro nāks no valsts, jeb valsts subsīdijām. 25 no valsts un pārējais no ēst. Tā tas darbojas. 35 eiro uz galda, 100 atpakaļ kā kompensācija, ja būs zaudējumi. Tātad aprēķins ir vienkārši 3 eiro Ja es ieguldu, tad es sešus dabūju no valsts, un divreiz vairāk saņem no valsts. Tā ir vienkāršot uh, aprēķina tabulu, bet tā atspoguļos šo sistēmu. Mm, es uh, jūs brīdinu par to. Šādi cipari tiek pieminēti ik pa laikam, nevienmēr viņi ir precīzi. Vēl viens jautājums bija ilgtermiņu un īstermiņu. Kā mēs varam skatīties tālāk nākotnē? Problēma ar riska pārvaldību ir šāda. Ir jābūt spējai e, iegūt pieredzi nevar izveidot sistēmu un tā uzreiz darbojas. Vajag vispirms mācīties, jā, jāpieļauj kļūdas, jāprogresē, jāsavāc dati, jāpārbauda šie dati. Ja izveidojam sistēmu garantijām eh, histor, eh, vēsturiskajām ražām, bet ja mums nav datu par to, tad kā mēs to varam aprēķināt? Tātad tas viss prasa laiku. Nekas nenotiks vienā brīdī pārēja no vienas sistēmas uz otru. Tā ir jānotiek pamazām. Un tur jābūt papildu vērtībai. Tā ir daļa no manas rekomendācijas. Ir grupas, kuras ir gatavas iet uz priekšu, tad jāļauj viņām to darīt. Jāņem vērā ES esošās programmas, un viņi lūgs Uh, īpašu fondu izveidi, piemēram, un noteiktos apstākļos, piemēram, augļu un dārzeņu uh, sektorā. Tam ir jānāk no pašām apakšām. Šādai iniciatīvai mums tā ir jāatbalsta. Mums jādalās ar pieredzi starp valstīm. Ja parādās labas idejas, tad ar tām var padalīties, Es negaidītu revolūciju no krīzes un riska pārvaldības sistēmas, bet tas varētu būt viens no risinājumiem. Mēs varētu iet uz priekšu pamazām, bet ir laiks to izskaidrot lauksaimniekiem, pateikt, kāpēc tas ir labi. Nav tā, ka mē, tiek atņemta nauda un rīt vairs nekā nebūs. Nē, tas notiks pamazām. Domāju, ka es esmu atbildējusi uz lielāko daļu jautājumu. Man bija ļoti interesanti dzirdēt komentārus no, no DJ Agri par to, ka nepieciešami dati un par to, ka jāiegulda pūles zināšanu ieguvē. Tiešie maksājumi nav nekāda pica, kuru var vienkārši sagriezt pa deviļām, vienam vairāk, otram mazāk. Drīzāk ir jautājums par to, ka jāmāc cilvēks investīcijas vai gudri. Un, ja tieši maksājumi, teiksim, no tiem notiks attiekšanās pamazām, tad tā nebūs milzīga problēma. Lauksaimniekiem ir jāsaņem lielākā daļa no labumiem, kurus mēs mm, mēģinam izveidot. Ceru, ka es esmu atbildējis uz uzdotajiem jautājumiem, un es ceru, ka atbildes ir apmierinošs. Paldies! Więcej pytań, tylko no, czas mamy też ograniczony i zapewne. Jā, paldies par jautājumiem. Diemžēl mums uh, laiks neļauj plašāk šo jautājumu iztirzāt. Būtu labi, ja mēs varētu arī komentārus tādā kopsavilkumā ietvert. E, KLP ir attīstījusies gadu gaitā un runājot par e, krīzes atbalsta e, instrumentiem, arī tie ir attīstījušies. Jāuzdod zinām jautājumu, piemēram, vai kop kopienas eh, vai savienības līdzekļiem vajadzētu nacionāls līdzekļus aizstāt. No kurienes, lai nāk šie līdzekļi, ar kuriem mēs atbalstam lauksaimnieks, un turklāt jāņem vērā, ka situācija ir jābūt mūsu palīdzības pasākumiem jābūt elastīgiem, jo dažreiz lauksaimniekiem vajadzīgs vairāk atbalsts, citreiz mazāk. Atbalstiem ir jābūt pielāgotam lauksaimnieku vajadzībām, un arī lieliem un maziem lauksaimniekiem ir dažādas vajadzības. Tā tad šī sistēma ir jāveido apzinoties dažādo saimniecīgā atšķirīgās vajadzības. Un es pārliecināts, ka KLP ir virzīsies šajā virzienā. Paldies uh, jums! par prezentāciju. Mēs jūsu rekomendācijas sadzirdējām, un tās būs eh, pamats mūsu nākotnes darbam. Paldies, profesori! Un tagad saskaņā ar darba kārtību skatīsim nākamo uh, jautājumu. Uh, diemžēl mēs vairāk uh, jautājums nevaram uzdot profesorim. Uh, Bet paldies tātad vēlreiz. Un tagad saskaņā ar mūsu um, darba kārtību skatam nākamo da, uh, jautājumu komisijas pārstāvi prezentāciju par uh, tiešmaksājumiem dalībvalstīs. Mūsu komitejas deputāti ir atkārtoti kritizējuši uh, E, tiešmaksājumu jaunās sistēmas sarežģītību. Un mūsu viesi pievērsies šim jautājumam. šodien diezgan skaidri redzams, ka mums ir bažas saistībā ar tiešmaksājumiem. E, jautājumu jau pārspriedām ar komisāru Hoganu šodien Piers Baskuļu mūsu vidū, kas mums tātad sniegs prezentāciju par e, KLP dalībvalstīs. Sirsnīgi sveicam, Baskuļu kungs, dod jums vārdu. Paldies! priekšsēd. Um, mēs runāsim par nākotni, bet arī par to, kā riskus salāgot ar izmaksām. Mēs runāsim diezgan daudz par uh, tiešmaksājumu potenciālo nākumu, nākotnes sistēmu. Un man ir tātad dots apmēram 15 minūtes šajā prezentācijā, un es gribētu jums sniegt pārskatu par jauno tiešmaksājumu sistēmu un tās implementāciju pamatojoties uz dalībvalstu e, paziņojumu komisijai. Paziņošanas procedūra e, varētu tikt grozīta drīzumā nedaudz, bet es jums prezentēšu tādu konsolidētu diezgan uh, skatu par nākotnes tieši maksājumu sistēmu. Eh, jaunā sistēma sāk darboties jau šogad, tā tad ir diezgan svarīgi saprast vai gūt tādu pārskatu par nākotnes tiešmaksājumu sistēmu. Un kā tas īpaši skars lauksaimnieks nākotnē. Sākšu prezentāciju atgādinot dažus procesa elementus. Un tad apskatīšu atsevišķus elementus saistītus ar zaļināšanu un citiem direktī, e, tieši maksājumu jautājumiem. Pārskats, ko jums prezentēšu, ņem vērā dalību valstu paziņojums, politikas lēmums līdz 23. janvārim. Tātad Bet tas nozīm, nenozīmē, ka komisija šos paziņojumus ir apstiprinājusi. Atgādināšu par procedūru. Komisijai nav pilnvar apstiprināt vai noraidīt dalībvalsts paziņojumu. Dalībvalsts paliek vienīgās atbildīgās par šiem paziņojumiem, bet ir divi izņēmumi šim vispārējiem noteikumam. Pirmais uh, - brīvprātīgi atbalsta maksājumi, ja dalībvalsts pieņem lēmumu vairāk nekā 13 vai 14 procents uh, atlicināt atbalstiem, tad eh, komisijai ir formāli jāpiekrīt vai jānoraida arī attiecībā uz zaļināšanas, eh, zaļināšanai līdzvērtīgiem pasākumiem. Um, un šī ir tad izņēmumi, kā jau teicu. Komisija paziņojums tātad nedz apstiprina, nedz noraida, un tieši tādēļ lielākā daļa um, mūsu apmaiņas ar dalībvalstīm pēdējo 7-8 mēnešu laikā eh, vērs galvenokārt uh, uh, skatu uz paziņojumu uh, pilnīgumu, bet esam diskutējuši ar dažām dalībvalstīm, lai dalībvalstu paziņošanas procedūras uh, saskanība ar uh, jauno ietvaru nodrošināt. Mums bijuši vairāk nekā simts sanāksmes ar uh, e, ministriju pārstāvjiem un iesaistītām pusēm. Tā ir intensīva apmaiņa ar dalību valstīm pēdējo astoņu mēnešu gaitā bijusi. Šajā slaidā mēs cenšamies prezentēt kopsavilkumu par galveniem politikas lēmumiem Bet es tagad par elstības ar pīlāriem, par uh, maksājumu samazināšanu runāšu, par pamatmaksājumu uh, un daži elementi, kas saistīti ar uh, brīvprātīgām schēmām. Sākšu ar elstības starp pīlāriem. Dalību valstīm ir iespēja summas no pirmā uz otro pīlāru pārnest vai otrādi no otrā uz pirmo. Kā redzams no šīs tabulas, 11 dalībvalsts e, nolēma no pirmā uz otro pīlāru pārnest kopumā 6,4 miljārdu eiro. Tāpat laikā piecas dalībvalstis no otrā pīlāra uz pirmo pārnesa līdzekļus 3,4 miljārdu eiro. Tās ir valsts, kas ir tabulas leisgalā redzams. Tātad neto būtu e, pārnesumi no pirmā pilāra uz otro ap 3 miljārdiem eiro Uh, šajā periodā, laika periodā kopumā, tad, tad ik gadus apmēram 500 miljoni. Šajā tabulā esam centušies apkopot galvenos dalībvalstu politikas lēmumus, piemērojot jauno tiešmaksājumu sistēmu. Un palūkojoties šajā tabulā, redzam, ka desmit dalībvalsts, kas implementēja sistēmu līdz 2014. gadam, turpinās to implementēt līdz 2020. gadam. Mēs redzam, ka sešas dalībvalstis ir uh, eh, pieņemšas lēmumu reģionalizēt uh, eh, pamatmaksājumu schēmu saskaņā ar 23. pāntu Vācija, Grieķija, Spānija, eh, Francija, Somija un apvienotā karalista astoņas dalībvalstis. valstis ir ieviesušas eh, eh, pārdals maksājumus, tātad papildu maksājumu maziem vidējiem uzņēmumiem lauksaimniecības, un no šīm astoņām dalībvalstīm sešas ir izmantojušas iespēju nesamazināt maksājumu mehānismu. Tikai viena dalībvalsts izmantoja iespēju atsaistīto maksājumu e, piešķirt prot Dāniju, bet 27 no 28 dalību valstīm Vācija vienīgais izņēmums paziņoja, ka tās ir e, brīvprātīgos saistītos maksājumus veikušas, bet tā vēl atgriezīšos. Un 15 valstis no 28 citas brīvprātīgās schēmas īsteno divas no tām mazo lauksaimnieku schēmu īsteno, pamatojoties uz um, pam, uh, paliek vienādu regulāro maksājumu um, līdz 2015. vai 20. gadam. Lūk, tāds kopskats par politikas lēmumiem, un ir ja augamies, kā tas sadalās par katru tiešmaksājumu uh, eh, kārtu, tad redzam, ka apmēram 30% aiziet uh, zaļināšanas tiešmaksājumiem, tad ir uh, brīvprātīgie saistītie maksājumi ļoti atšķirīgi no dalībvalsts uz dalībvalsts, bet vidēji 10% no tiešmaksājumiem, un ja paraugamies, kas vēl ir paliek pāri, ja tā drīkst teikt, tad pamatmaksājumu um, schēmas redzam, ka kopumā es līmenī 55% tie ir no kopējās nacionālās aploksnes, tātad ap 93-94% atsaistīto maksājumu kopumā 55% vidēji no 12%, Maltā līdz 38%, Lietuvā līdz 68%, Īrijā, Nīderlandē, Luksemburgā. Tātad redzam šī tiešmaksājuma kopējā budžeta realokācijas starp dažādiem pasākumiem. Mēs redzam, ka dalība valstis, kas uh, ir uh, šo pārdales maksājumu Eh, veids. Eh, tā eh, daļa ir no 5 līdz 15 procentiem. Tagad paraudzīsimies uz maksājumu samazināšanas mehānismu. Redzam, ka deviņas dalībvalsts nolēma 100% samazinājumu. BPS uh, piemērot no 150 līdz 600 tūkstoši eiro ir summas atkarībā no dalībvalsts, kā redzams tabulā 15 dalībvalstis tikai piemēros 5%, kas ir minimālā eh, samazinājums BPS no uh, 150 tūkstoši eiro kopsummas un maksājuma samazināšanas mehānismu kopumā būs 558 miljonu eiro nākamo 5 gadu laikā, tātad vairāk nekā 100 miljonu nedaudz gadā, kas ir ļoti nedaudz. Nu jā, un eh, tagad raugamies uz pamatmaksājumu schēmu, seši dalībvalstis skar. Um, iekšējā saskanība no 18 dalībvalstīm, kas šo sistēmu, BPS sistēmu piemēros, septiņās dalībvalstīs ir uh, regulāro maksājumu sistēma Vācija, uh, uh, Malta, Anglija, Nīderlanda, Austrija, Somija, Skotija, uh, Vels līdz 2019. gadam un um, Zviedrija līdz 2020. gadam. Viss pārējās dalībvalstis daļēji, daļēji konverģents ir izvēlējušās samaznot, ierobežojot samazinājumu um, 30% apjomā. Tagad pievērsīsimies brīvprātīgiem saistītiem maksājumiem. Kopumā Eiropas Savienībā tie sasniedz 10% no kopējā, kopējām nacionālām summām. Kā redzams šajā tabulā, deviņas dalībvalstis mazāk nekā 8% nacionālās aploksnes veltīs šiem e, brīvprātīgiem saistītiem maksājumiem. 11 dalībvalsts izmantos maksimālu procentu, 13%. Trīs dalībvalstīm būs nepieciešams komisijas apstiprinājums, jo tās pārsniedz 13 vai 4, 15% e, e, sliek, e, tātad griests, Beļģija, Somija, Portugāla, Malta ir īpašs gadījums ar 57%, kur tātad um, brīvprātīgiem saistītiem maksājumiem, bet Vācijā ir 0%. Ja raugamies uz atšķirīgiem sektoriem, kur skar šī, šie brīvprātīgie saistītie maksājumi, kopumā Eiropā ir 259 šādi pasākumi, tātad ļoti liels skaits šādu programmu, un tās ir diezgan vienlīdzīgi sadalīts pa uh, nozarēm starp valstīm, bet ja raugamies uz viss kopējo vērtību, tad redzam, ka lopkopība, un tas diez vai kādu ļoti pārsteigs, nākamo septiņu gadu laikā absorbēs vislielāko daļu šo uh, eh, brīvprātīgos saistīto maksājumu, jo 42% eh, tiks uh, lielo paudzēšanai, 20% piensaimniekiem un tad vēl tātad arī trīs ceturtais kopā lopkopībai. Tas ir 2015. gads, tas gadu no gada nedaudz atšķirās līdz 2020. gadam, bet visā visumā aina ir apmēram šāda, kas attiecas uz atsevišķo nozaru atbalstu nākamo sešu gadu laikā. Tagad raugamies uz aktīvā lauksaimnieku klauzulu. E, tātad lauksaimnieks, kas e, veids aktivitātes negatīvajā sarakstā, e, tas nevar saņemt tiešmaksājumus. Astoņas dalībvalsts ir nolēmušas dažas aktivitātes pievienot šiem negatīviem sarakstam Bulgārija, Vācija, Gaunija, Itālija, Malta, Nīderlanda, Rumānija un Skotija. Tās ir dažādas aktivitātes, banku aktivitātes, eh, mežko, mežsaimniecība, eh, izēvielu ieguve. Seši dalībvalsts ir eh, tātad lēmušas izslēgt ne tikai uz negatīvu sarakstu pamatu, bet arī uz citiem pamatiem, lai tieši maksājumi tiktu fokusēti uz saņemējiem, kuri tiešām galvenokārt ar lauksaimniecību nodarbojas vai uh, ar kaut kādu ar lauksaimniecību saistītu darbību. Dažādi uh, izņēmumu sliekšņi, uh, pie tā neatgriezīšos. Tagad zaļināšanas sadaļa tiešmaksājumiem Tas ir tika ilgi debatēts pēdējo četru gadu gaitā. Šajā slaidā centāmies izdarīt kopsavilkumu par galveniem politikas lēmumiem saistītiem uz zaļināšanu. Tā būs kreisajā pusē redzam piecas dalībvalstis, kas ir paziņojušas par uh, zaļināšanai pielīdzināmiem mehānismiem. Četras dalībvalstis ir uh, pieņemšu slēmu reģionāla līmenī šo mehānismu, piemēram, Francija, Nīderlanda, Bēģija, apvienotā kalis, divas dalība valsts nolēma aktivizēt eh, kolektīvā veidā eh, aktivizēt Poliju, Nīderlandu. Labajā tabulas pusē četras no piecām dalību valstīm izpild kritērijas, lai uh, tātad attiecībā uz mežsaimniecību izņēmumiem Igaunija, Somija, Latvija, Zviedrija, tikai Slovenija. To ne, nevēlējās implementēt. Un tad daži slaidi attiecībā uz dažādiem zaļināšanas pienākumiem. Pieci dalībvalstis, kā jau teicu, pielīdzināms prakses ir pat tām paziņojuši, un te ir vidas pasākumi, piemēram, zem otrā pīlāra, kā mēs redzam slaidā, galvenokārt ir runa par sējas daudzveidošanu. Um, ir desmit dažādas uh, ekoloģisko fokusa teritorijas, astoņu, deviņu veidu um, ehm, ainav, ainavus, ainavas. Dalībvalsts ir iz, parādījuši ļoti atšķirīgu apetītu šiem dažādiem tipiem. Seši dalībvalsts ir izlēmušas ierobežot ainavu uh, veidus. Lūk, šajā sarakstā arī redzam tās Austrija, Somija, Latvija, Nīderlanda, Slovenija, Spānija un 13 dalībvalsts piedāvā uh, uh, plašu izvēli, tipu izvēli lauksemniekiem. Ja raugamies uz šīm kategorijām, kuras dalībvalsts ir izvēlējušās, te redzam slaida lejas galā tās dalībvalsts, kurš ir paziņojušas par katru veidu FA notificējušas. Ja raugamies uz ainavas pazīmju konkrēto gadījumu, mums ir deviņi deviņi eh, tipa ainavu paveidi, un šeit mēs redzam, eh, vai pazīmes, ainavu pazīmes, un eh, šeit mēs redzam uh, kokus, uh, uh, pudurus, tur cits pazīmes. Viena interesanti Lieta bija paraugot dzīties uz dalību valsts dažādajām izvēlēm, implementējot ekoloģiskā fokus reģions, dalībvalstīm ir iespēja izmantot tikai deleģētos akts, kā to paredz 45. pants, vai arī to, ko paredz uh, savstarpēja atbilstība, un mēs redzam šeit slaidā seši dalībvalsts ir pieļaujušas dažādos tipus, bet lielākā daļa pieļauj abas definīcijas, kas pastāv zem savstarpējās atbilstības un zem 45. delegēto tiesību aktu pāntu. Un pēdējais slaids, tas attiec uz Uh, pastāvīgo zāli, uh, siena audzēšanu, zāles audzēšanu, un ka tas komisija tiek paziņots. Astoņas dalībvalsts nolēma šādas zāles platības pastāvīgās, pat tām paziņot. 5 dalībvalsts bija starp 50 un 100 procentiem šajā ziņā, un 6 dalībvalstīm ir krietni mazāk līmeņi. Un pēdējais, ko vēl būtu vērts pieminēt šajā sakarā, četras dalībvalsts pieņem lēmumu vidē, vides sensitīvu pastāvīgo zāļu audzēšanu, par to paziņot, e, šādas uh, platības ārpus Natūra 2000 deklarēt prot Čehija, Luksemburga, Latvija un Velsa. Lūk, man prezentācija centos ļoti plašu pārskatījumu sniegt, varam daudz detalizētāk, protams, iedziļināties katrā atsevišķajā aspektā, bet es ceru, ka prezentācija sniedz jums vispārēju pārskatu par tiešmaksājumu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 detalizētāka informācija par tik interesantu tēmu, bet esmu pārliecināts, ka Desakungs pirmais pieteiksies pie vārda, lai lūgtu vēl vairāk detalizētākas informācijas. Paldies priekšsēd, paldies par ziņojumu. Notika tieši tas pēc reformas, ko es visu laiku arī baidījos. Mēs arvien mazāk varēsim runāt par E, kopējo lauksaimniecības politiku Eiropā. Pēc šīs reformas atšķirības dalībvalstīs un reģionos ir lielākas nekā jebkad iepriekšējo 20 gadu laikā tie ir bijuši. Tas ir bijuši, un tas arī novedīs pie tā, ka būs liela konkurences skropļojumi Eiropā, kas man īpaši apbēdina. Šīs atšķirības arī līdz 2019. un 2020. gadam lielā mērā saglabāsies. Vācijā ir tāda situācija, es par to priecājos, kaut gan manam reģionam šeit ir nav ieguvums, ka 2019. gadā Vācijas visos reģionos par hektāru mēs maksāsim vienādu tiešmaksājumu. Tātad tāda reģiona kā piemēram Reinzeme Falca, kur 1992. gadā e, saņēma mazākus tiešmaksājumus, mazāks peļņas dēļ 2000. 19. gadā saņems tikpat daudz hektārs e, tiešmaksājuma par hektāru kā citur, un man tas šķiet taisnīgi, jo tieši lauksaimniekiem cit, e, e, citos reģ, reģionos, kas nav tik auglīgi, e, viņi tieši ir jāatbalsta, bet daudzās Eiropas valstīs tā nebūs. Kas vēl tika panāts? Vācijā apmēram 1,5 miljārda eiro no um, lauku zemes tika uh, zaļo zemi uh, pārveidoti, uh, kur notiek galu kārtā tad piensaimniecība. Es domāju, ka ir nepieciešams maziem uzņēmumiem līdz 30 hektāru lielumam vai līdz valsts lidē, vidēji platībai Vācijai tie 46 hektāri eh, sniegt tātad papildu maksājums, atbalstu maksājums, to lauksaknieku atbalstu un tas ir atšķirīgi no līdzšinējās politikas. E, e, tagad ir ļauts Eiropā arī mazos uzņēmumus pastiprināt, veicināt, tas ir arī nepieciešams. Par šo e, lauksaimniecības reformas piemē, īstenošanu mums vēl nāksies diskutēt nākotnē priekšēd, un nevar būt tā, ka e, ar šo e, lauksaimniecības reformu, par ko mums ir zinām līdzatbildība, es esmu vienmēr brīdinājies no tā, uh, E, mēs ciešam lielākas konkurences kropļojumus, kādi nekad, kādi jebkad iepriekš ir bijuši. Paldies! Agilēras kundze. Gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šī prezentācija bija patiešām interesanta un tā atklāja, uh, kā mēs esam ieviesuši tiešos maksājumus dažādās dalību valstīs. Spānijā šie maksājumi sāk sniegt pirmos rezultātus, un tāpēc, tādēļ ļoti interesanti redzēt salīdzinājumus. Kad es skatījos uz jūsu piedāvātajām tabulām, tad es redzēju, ka uh, katra dalībvalsts ir veidojusi eh, vai izvēlēsies to tiešo maksājumu veidu vai programmas, kas tām ir vispiemērotākās. Eh, valdības ir pielāgojušas to, kas tām ir licies eh, visnozīmīgākais. Nu, tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir slikti vai labi, tas vienkārši ir atšķirīgi. Eh, un šķiet, ka KLP eh, skaitliski, skaitliskās vērtības ir samazinājušās. Kopš KLP reformas eh, cilvēki ir domājuši, ka mums ir jāuzlabo sniegtās palīdzības leģitimitāte. Un tas nevienmēr uh, nozīmē to pašu rezultātu, kādu mēs sasniedzām uh, pagātnē, iepriekš. Ja mēs runājam par apzaļumošanu un atbalstu apzaļumošanā, tad ir uh, pēc, pēc gala rezultāta mums ir jāizvērtē sistēma kā tāda. Un es neesmu pārliecināta, vai jaunajā, saskaņā ar jauno sistēmu tiešmaksājumi eh, būs pietiekami pārliecinoši un sabiedrība, sabiedrībai tie šķitīs pietiekami leģitīmi un efektīvi. Kad eh, es, mēs eh, redzam šo pārsteidzošo dažādību, tiešo maksājumu jomā, tad es neesmu pārliecināta, vai mēs būsim atrisinājuši galveno problēmu - ienesīgumu gan lauksaimniecībā, gan arī konkrēti lo lopaudzēšanā. Mums, jā, mums, mēs, protams, zinām, ka tiešmaksājumi ir nepieciešami, tomēr mums nav izdevies pārliecināt cilvēkus par šo nepieciešamību. Uh, Un šai reformai vajadzēja mm, izpildīt šo mērķi. Mans jādājums ir. Nu, es domāju, ka rezultātiem būtu vajadzējis būt labākiem. Un mēs sagaidījām daudz vairāk. Un daudz vairāk sagaidījām arī no uh, aktīvā, ferm, aktīvā fermera klauzulas. Uh, mēs eh, cerējām, ka būs lauksaimnieki, eh, lauks, lauksaimnieki un lauksaimniecības, kuri ne tikai radīs jaunas darba vietas, bet arī ražos pārtiku. Savukārt Spānijā, um, arī Spānijā cilvēki cerēja uz to pašu. Ienākumi Reizēm nevienmēr aktivitāte, ko, darbības, kuras tiek veiktas lauksaimniecībā, sniedz, šo, sniedz nepieciešamos uh, ienākums un vienmēr ir nepieciešams uh, atbalsts. <clears throat> Tādēļ ienākums, ienākumi nav uh, svarīgākais aspekts, ja parametrs. Es nedomāju, kā tās darbosies um, ilgtermiņā. Šis parametrs būs noderīgs ilgtermiņā, jo jums ir jāspēj parādīt, kāda būs lauksaimnieku ienākumi. Un jāpierāda, kādēļ, piemēram, maksājumi ir zemāki. Spānijā mums tagad ir 50 reģioni, veseli 50 reģioni, kas nozīmē, ka ir tik daudz cilvēku, kuri vispār eh, nezina, eh, kas notiek tiešmaksājumu sistēmā. Un tas nav atrisinājis eh, šo neskaidros situāciju. Mums ir jāsaglabā tiešmaksājuma sistēma, tomēr, diemžēl, reforma nav mainījusi uz labo pusi eh, šo tiešmaksājumu leģitimitāti cilvēku acīs, to cilvēku acīs, kuri faktiski nodarbojas ar lauksaimnieciskām aktivitātēm. Mums uh, ir jāievieš no, nopietnas izmaiņas. Mums ir jāizvērtē katrā dalībvalstī, katrais dalībvalsts izvēlētā sistēma un tās atbilstība. Paldies! Hoislinga kungs lūdzu. Paldies par prezentāciju. Es domāju, ka tas, ka dalību valstīs ir dažādi pasākumi, tas bija trialoga rezultāts, un, protams, zinām, eh, to es varu teikt Albertam Desam, ka līdz likumdevējiem mums, protams, ir sava līdzatbildība vēsturisko maksājumu mazināšanu un dalību valstu eh, maksājumu e, e, pielīdzināšanu veco dalību valstu um, maksājumiem, ka tas tik ļoti aizkavējās, tas bija arī daļai mūsu parlamenta atbildība. Un dalībvalsts vēlējās savus Uh, pieejas zaliņināšanas pasākumiem, piemēram, vienmēr īstenot. Tā nu tas bija. Tātad, vai tas viss tiešām notiek zaļināšanas mērķus izpildot, nu tas ir arī jautājums, bet kopumā es negribētu teikt, ka ES e lauksaimniecības politika tagad ir vēl nevienlīdzīgāk nekā pirms reformas. Es domāju, gan, ka mēs esam gājuši pielīdzināšanas virzienā, jo tādēļ, ka mēs vēsturiskos maksājumus tagad esam arī ilgtermiņā mazinājuši. Bija reiz uh, e, um, e, šī, šie vēsturiskie maksājumi ļoti lielā mērā, tagad tas vairs nav tik lielā mērā, tas var, būtu varējis iet ātrāk, bet tas ir arī saistīts ar maksājumiem ES iekšienē, kas nav tik vienkārši īstenojams. Kopumā es negribēju šeit apgalvot, ka mēs Eiropā arvien vairāk uh, attālamies viens no otru. Tas, ka mums neizdevās līdz 2020. gadam uh, e, visā Eiropā viena sistēma, jo tas ir ļoti žēl, bet es domāju, ka vēlākais 2020. gadā mēs visi būsim akal kopā, uh, varēsim diskutēt nākamo reformu, tad varēsim turpināt šo reformu, bet tad es varu teikt, ka pēc tam mēs visi atkal nāksim ar savām interesēm un prasībām, vai mēs gribam tiešām sasniegt vienlīdzīgi pie visām dalībvalstīm, tas ir laikam grūts jautājums. Mīļais Alberdes, arī Vācijā ir 16 dažādi reģionāli e, īstenojumi. Vācijā neviens par to nesūtās. Bavārijā ir cits otrā pīlāri īstenojums nekā Šlēsvigā, Holšteinā. Uh, tā, nu, tas ir, reģionos varbūt arī ir atšķirības un varbūt tas nemaz nav tik slikti. Paldies. Nevalos jūsu runāšanas laiku ierobežot, bet jāpatur prātā, ka mēs, eh, mums nav neierobežot laiks. Jāra kungs, paldies. Jā, mēs kopīgi apstiprinājām šo likumu, un es arī biju viens no tiem, kas brīdināja, ka e, reģionālas atšķirības ir, to ir pa daudz, ko dalībvalsts izdariešiem, ar, ar e, to, ko mēs nolēmām, viņas varētu gadrīz uzslavēt, viņas iespējas ir tiešām izma, izsmēlušas. Līdz ar to atšķirības ir drīzāk palielināšanās. Ja mēs gribam tiešām kopēji ES lauksemniecības politiku, tad pie tā jāstrādā. Pretējā gadījumā varam arī aizmirst to. Nākamais jautājums jau ir gandrīz vai ieprogrammēts, daži kolēģi to uzdod. Ja lauksemniecības politika ir tik atšķirīga, kādēļ tad mums vispirms ir jā, e, piešķir, jāieskait šī nauda Briselē un pēc tam jāatskaita apakaļ dalībvalstīs, tad dalībvalsts lai veic savu katru lauksaimniecības politiku, to mēs negribam. Un te man te nevar piekrist Hoislīkungam vienā jautājumā, jo viņš saka, vienmēr ir konflikts starp vienādo un reģionālām atšķirībām, bet lielā strateģiskā kļūda, ko mēs pielaidām, bija, ka mēs atšķirības pirmajā pīlārā ielikām pie zaļināšanas. Kad es vēl biju jauns deputāts, man skaidroja SKLP šādu pirmais pilārs, kur ir e, visa Eiropas Savienības, e, visa Eiropas Savienībā vienodu un Te atšķirība nav, un to naudu saņem 100% no Eiropas. Otrais pilārs, tas ir brīvāks, tur var būt reģionāls atšķirības, bet tur ir arī jābūt līdzfinansējumam. Eh, tas ir kā, tā ir kā cena par tavu brīvību eh, nacionālo attiecībā uz zaļināšanu. Mēs to ļoti pieļāvām, redzam tagad arī liels atšķirības. Mēs paši var sevam vainot, zinām mērā, es, ja neesam apmierināti, es arī neesmu apmierināts ar to. Uh, bet kāda ir mūsu vienotā likumdošana, tā, tā ir, un tomēr to vajadzētu uzlabot nākotnē. Mūsu pēdējais jautājums komisijai, kā jums šķiet, vai tagad lauksaimniecības politika ir kļuvusi atšķirīgāk dalībvalstīs vai tomēr vienādā? Kā jūs uh, sacītu? Kāds ir jūsu iespējas par to? <laughs> Dziękuję. Pan poseł Buda. Pan poseł Buda. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult. Jā, komisija paskaidroja, ka tā dalība valstu lēmums attiecībās tieši maksājumiem respektēs, to es apsveicu, bet tomēr ir jāiejaucās, ja dalība valstis neievēro noteikumus. Rumānijā ir vairāk pārkāpumi, piemēram, cūkopībā, putnkopībā, valdība 2017. gadā e, dzīvnieku labturībai nav līdzekļus pieprasījuši. Cits dalībvalsts tos ir pieprasījuši, tādēļ šī nozara Rumānijā izputēs. Kā šo ražošanu sasaistīt ar tiesmaksājumiem? Manā valstī zināma grupa gribēja importēt dzīvniekus noteiktus. Bet tos neatrada. Bet eh, ražošana ar maksājumiem ir savstarpēji jākoordinē, tas tomēr arī ir jānodrošina. Paldies, Dikāstro kungam vārds. Ma sì, uh, non è eh, il momento di fare. Paldies, priekšsādātāji. Nav īstais brīdis izvērtēt šo ārkārtīgi interesanto pētījumu. Vēlos pateikties komisijai, ka viņi uh, ir radījuši apstākļus, lai mēs varētu izvērtēt uh, šo maksājumu ietekmi dalību valstīs. Manuprāt, eh, viņi ir izmantojuši elastīgumu, lai eh, radītu heterogēnu neviendabīgu situāciju. Un tādēļ eh, nu, viņi ir padarījuši sevi ievainojumu un pret kritiku. Un, protams, ka pastāv atšķirības starp dalību valstīm. Tās izmanto dažādu taktiku. Uh, Mums visiem jāuzņemas atbildība, jo nu, tas ir pirmais ziņojums, un tas tika sastādīts ar mūsu atbalstu, ar mūsu līdzdalību. Um, mēs paši ierosinājām iekļaut elastīgu, elastīgumu aspektu. Um, patiesībā mēs esam nonākuši situācijā, kuru mēs nemaz neplānojām sasniegt. Ir tas tā kā suns ķer pats savu asti. Es domāju, ka turpmāko mēnešu laikā mums ir Eh, jāievieš nepieciešamie labojumi. Es domāju, ka dalībvalstis vēlēsies eh, pielāgot jauno eh, sistēmu, jo dažām tā darbu, dar, dažas ir apmierināts ar tās darbību un dažas nē. jo īpaši tas attiecas uz saistītajiem brīvprātīgajiem maksājumiem. Tātad darīsim visu iespējamo, lai uh, tās vēl vairāk neizkropļotu eh, KLP. Varbūt eh, eh, mums būtu jāveic vidējā termiņa pārskatīšana. Paldies priekšsādātāji. Ropē kungs. Iedomumu paklausiau jūsu pranešimā ar labu. Paldies, priekšsēdētāji. Es noklausījos prezentāciju ar lielu interesi un vēlos pateikties komisijas pārstāvim. Tā kā ir sācies jaunais maksājuma sistēmas periods, mūsu pilsoņi vēl nav informēti par jauno sistēmu. Taču tiklīdz dalībvalstis būs eh, pieņēmušas eh, lēmumu, komisija varēs salīdzināt dalībvalstu stratēģijas. Eh, Panalizējot pēdējo tabulu, mēs redzam 5 vai 6 grupas. Un ļoti grūti pateikt, kura dalība valsts uh, sasniegs labākus vai sliktākus rezultātus. Varbūt būs uh, eh, dalība valstis, un eh, es to varu pateikt, rogoties uz savas valsts piemēru, ja daži dalība valstis riskē nedaudz vairāk un cenšas pielāgot daudz vairāk mehānismu, savukārt citas dalība valstis mēģina darīt pēc iespējas mazāk. Uh, un tas ir arī tāds sava veida aizsarg mehānisms. Uh, vēlos jums uzdot jautājumu. Varbūt jūs varētu pateikt, kuras dalībvalstis bija visveiksmīgākās, kurām vislabāk izdevās pielā, pārņemt vai pielāgot šos mehānismus, un kuras dalībvalstis tos neizmantoja pie, e, īpaši plaši vai ir saglabāja veco sistēmu. Es zinu, ka Lietuvā uh, mēs eh, eh, vairs neizmantojam apzaļumošanas vē, vērtējumu attiecībā uz eh, maziem, mazām fermām. Tad mēs esam izvēlējušies 30 hektāru uh, um, robežšķirtni attiecībā uz uh, lauku saimniecībām. Tad vēlos jautāt, kāds ir jūsu viedoklis par uh, lauku saimniecību dzīvots pa Eiropas Savienībā, jo maksājumi taču atšķiras. Paldies! Pani poseł Haibusz. Jā, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Haibušas kundzei vārds. Paldies, priekšsēd. Iepriekšējā runātāja sacīja, ka vispirms bija sistēmas socializācija, pēc tam ekoloģizācija, bet es jautāšu, vai tiešām tā bija. Tāds bija laukam lauksamniecības reformas mērķis, bet tas īsti netika īstenots. Tādēļ tagad arī ir tik liela manevra telpa dalību valstīm. Uh, jo mēs nevarējām vienoties par īsti sociālāku un ekoloģiskāku lauksaimniecības politiku. Vai šī manevra telpa ir pozitīva vai negatīva vērtējuma, to es negribu iepriekš sacīt. Darētu nogaidīt, kā veiksies ar šo lauksaimniecības reformu tās piemērošanu. Un tad būtu labi veikt tādu godīgu vidstermiņu izvērtējumu, kurā mēs redzētu, raudzītos, kura valsts veiksmīgi ir īstenojusi KLP, kas ar tās mērķiem ir savied, sa, no tās mērķiem ir sasniegts un kas nav sasniegts. Tikai, ja mēs veiksim šādu godīgu izvērtējumu, mēs varēsim saulēcīgi arī sagatavot jaunu lauksaimniecības politiku periodam pēc 2020. gada. Tad mums būs no jauna jādefinē, ko mēs vēlamies, kādu lauksaimniecību, ko mēs ar savu lauksaimniecības politiku gribam sasniegt, bez uh, um, uh, piemēram ūdens aizsardzības jomā, ūdens uh, kvalitātes uh, aizsardzības jomā, uh, lauka reģiona, lauka vidas aizsardzības jomā un tā tālāk. Dārgie kolēģi, saka priekšsēdis, ja jūs ļoti vēl piesakaties debatēs, tad man tas darbu atgrūtināt man runātāju. Paldies par prezentāciju. Man interesantāka bija pirmā tās daļa. Manuprāt, Kastro kungam ir taisnība. Mēs nevarēsim nekur aizbēgt no šīm reformām. Uh, nu, runājot par to, ka rezultāti nav tādi, kā mēs gaidījām. Eh, nu, kopumā prezentācija mm, eh, bija interesanta un sistēma, vēl nav par, vēl par agru teikt, vai šī sistēma darbosies vai nē. Ja tā eh, nesniegs vides aizsardzības iegūmus, kurus mēs sagaidījām, kādas būs sekas, un otrais, vai zaļumošana nozīmē arī sistēmas vienkāršošanu. Tātad es vēlos precizēt, cik dalībvalstis no 28 eh, līdz 2019. gadam būs, eh, izmantos vienotus maksājumus, vai nu uz teritoriāla principa, vai reģionālos maksājumus. Tad man vienkārši ir interesanti zināt eh, šajā konkrētajā jautājumā ciparus. Paldies! Paldies, Bogoviča kungs! Ja, zelo na kratko. E... Ļoti īsi. Manuprāt, šis eh, ziņojums ir eh, ārkārtīgi pozitīvs un apsveicams, un nākotnē mums vajag daudz vairāk šādu konkrētu pārskatu, lai mēs redzētu, kā sistēma darbojas. Tāpat būtu interesanti redzēt, kas notiek uh, Uh, situācijā, uh, kā to raksturoja profesors, kurš salīdzināja situāciju ASV un ES. Mums ir TTIP partnerība, risku, pārvaldības, uh, risku pārvaldība un citi aspekti, kas jāņem vērā. Un ņemot vērā ES un ASV nolī, līgumu, kurš tiks pieņemts, kā arī lauksaimniecības politiku, kļūst arvien acīm redzamāks, cik daudzveidīgas ir mūsu politikas pamatnostādnes un cik grūti būs mūsu lauksaimniekiem konkurēt ar ASV lauksaimniekiem ar viņu agresīvo politiku. Eh, tas būs ārkārtīgi svarīgs faktors, veidojot jaunas politi politikas pamatnostādnes. Paldies! Euh, Papasandru kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Basko kungam un komisijai par prezentāciju. Manuprāt, tā attaino, kāda tad ir maksājumu sistēma un kā, kāds ir tās mērķis. Mērķis nav uh, šo maksājumu mehānisms kā tāds, Nu, mēs zinām, ka reformas tiek īstenotas nebārtraukti. Vai mēs varam izvirzīt kopīgus mērķus lauksaimniecībā, lauksaimniecības politikā? Tas būtu um, ekonomisks modelis. Jautājums, vai Eh, šīs re, eh, reformas rezultātā mums ir skaidrs, kur mēs vispār ejām. Es zinu, ka tas ir retorisks jautājums, un tas var attiekties arī uz turpmāko, turpmākajām reformām. Es nedomāju, ka mēs drīkstam gaidīt ar eh, pārskatu, līdz pārskatam, lai uzdot šādus jautājumus. Mums jau tagad ir jāsaprot, kāda veida lauksaimniecību mēs vēlamies. Un par to mēs diskutējām jau kopš rīta šodien. Uh, mums ir jābūt skaidram, kas mums ir un kam tas ir paredzēts. Ja mēs vēlamies noformulēt šos jautājumus, tad ir jābūt skaidrai struktūrai. Ir jābūt skaidriem, kāda būs līdzekļi un kāda būs mehānismi. Mums ir jāizsver eh, šī procesa, pastāvošā procesa ierobežojumi. Mums ir jā, jānos, jābūt skaidram, kāda veida politiku mēs vēlamies aiznest līdz eh, reģioniem un lauksaimniekiem. Kolēģi, daži vārdi arī no manis mums ir ļoti diversificēta lauksaimniecība, jo sevišķi Eiropas dienvidos. Eh, mums ir vecās un jaunās dalība valstis, mazas lauku saimniecības, lielas lauku saimniecības. Tādēļ mēs vēlamies šādu elastību. Neapšaubāmi eh, tā ir mozaīka, ļoti daudzkrāsaina mozaīka. Katra valsts ir īstenojusi politiku pa savam Tomēr kopējie principi tiek noteikti šeit, tie ir izstrādāti šeit. Un es nedomāju, ka ta, tie apdraud konkurētspēju. Komisijai ir jāuzrauga šis process, un tas ir konkurētspējas jautājums, jo mēs nevaram salīdzināt olīvu ražotājus ar vienu hektāru olīvu ražotā, ražotāju fermā ar e, pienražotāja, ar vienu hektāru pienražotāju e, saimniecībā. E, nu, iespējams, ka mēs varējām rīkoties savādāk un ka varējām šo reformu īstenot labāk, nu, tas joprojām ir jāizvērtē. Tomēr galu galā mums ir jāvienkāršo eh, tā saucamā eh, zaļumošana eh, un jāsniedz lauksaimniekiem vairāk noteiktības. Tas ir tas, pēc kā viņu visvairāk ilgojas. Kopējai lauksamniecības politikai ir jābūt diversificētai, un mums ir nepieciešams eh, vairāk padziļinātu pārskatu. Manuprāt, eh, šobrīd, eh, šobrīd sistēma ir daudz godīgāka. Protams, pastāv pārāk liela birokrātija ar zaļumošanu, tomēr ar laiku mēs to koriģēsim. Um, tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim. Es izteikšos eh, īsi. Paldies eh, par, visā, par visiem komentāriem un jautājumiem. Tas ir jo īpaši svarīgi uh, debatēs par uh, pašreizējās politikas uh, daudzveidību. Tas, ko es šodien jums prezentēju, atspoguļo politikas lēmumus, uh, kurus dalībvalstis ir pieņēmušas un kā viņas eh, taisās īstenot, ieviest eh, jauno sistēmu. Mēs drīz vien redzēsim tuvāko gadu laikā, kādi būs šīs politikas rezultāti un uh, ko konkrēti ražotāji ir gatavi mainīt saistībā ar šo politiku. Tad mēs varēsim labāk analizēt rezultātus un izpratīsim politikas uh, daudzveidību. Uh, Un šāda daudzveidība varēja jau sagaidīt. Ir, ir izstra, izstra, uh, noteikti jauni politikas mērķi un ir izstrādāta daudz efektīvāka politika. Būtībā tā ir politika, kas atspoguļo daudzveidību un katras kultūras daudzveidību, ražošanas paradumu daudzveidību Eh, konkurētspējas daudzveidību eh, un publiskā atbalsta daudzveidību. Jo publiskais eh, valsts atbalstam ir ārkārtīgi svarīga nozīme katrās konkrētās valsts gadījumā. Mums ir, tur, mums ir vēl jāsaglabā šī dažādība. Uh, un ir jāizstrādā nu, savā ziņā ierobežots uh, tiesiskais regulējums, la, lai mums eh, būtu pietiekami daudz eh, manevrēšanas telpas šīs politikas ietvaros. Mēķis, izstrādājot šo politiku, uh, bija uh, nodrošināt teritoriālo līdzsvaru, saglabāt dabas resursus, uh, ir svarīgi, kā mēs īstenojam šos vispārēj, vispārējos instrumentus un kā mēs tos pielāgojam vietējai situācijai. Dalībvalstīm ir zināmas manevrēšanas iespējas pielāgot konkrētos instrumentus savai situācijai, lai sasniegtu politikas kopējos mērķus. Šī dažādība neobligāti nozīmē, ka tā ir sarežģīta. Eh, jo ir lauksaimnieki, kuri paši izvēlas, piemēram, saistīto atbalstu, un eh, tas nevienmēr nozīmē vienkāršāku sistēmu, un tad dalībvalstīm ir pašām jārot eh, līdzsvars starp dažādiem mehānismiem, lai sasniegtu mērķus. Eh, nu, protams, ka mēs pēc iespējas vēlamies panākt vienkāršāku publiskās administrēšanas sistēmu. Vēlos komentēt uh, interferences un komisijas eh, interferenci dalību valstu lēmumā, lēmumu pieņemšanā. Komisijai nav tādu pilnvaru, tātad tā nevar apstiprināt vai noraidīt dalību valstu lēmumus attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, Pēdējo astoņu mēnešu laikā mēs esam mēģinājuši sniegt dalību valstīm visu eh, atbalstu, kas ir bijis mūsu spēkos. Mēs esam uh, pal palīdzējuši tām eh, pielāgot, iestrādāt uh, konkrēto mehānismus jaun savā sistēmās. Eh, tas attiecas gan uz brīvprātīgo saistīto atbalstu, gan atbalstu mazajiem eh, lauksaimniekiem un tā tālāk. Tātad dalību valstīm ir galīgais vārds, piedara galīgais vārds, un tās atbild par galīgo lēmumu. Eh, tas, ko es tam centos atspoguļot dažos slaidos, ir situācijas daudzveidība un katras dalībvalsts, tā, to kultūras, kultūra daudzveidība un tās e, visas atrodas zem tāda viena ietvara, viena lietus sarga, jo mums ir kopīgi, kopēji instrumenti, kopēji mērķi. E, un mēs tiecamies uz e, kopēju tiesisko regulējumu, mums ir centralizētas budžeta prasības. Atbildot uz mani spāņu kolēģa jautājumu par aktīvā fermera klauzulu, nu tas ir te ir tas tāds ļoti um, neviennozīmīgs jautājums. Uh, ir tas slavenais devītais pāns. Uh, šis, šī klauzula īsti neatbil, uh, nea, neatbilst politiskajam mērķim. Lauksaimnieki, kuri ražo tikai lauksaimniecības sektorā. Uh, lauksaimniecības darbība attiecas ne tikai uz ražošanas darbību, bet arī uz eh, zemes uzturēšanu, eh, piemērot atbilstošā stāvoklī. Tātad nevar tieši, eh, nevar tieši sasaistīt tiešos maksājumus caur aktīvā fermeru klauzulu. Vai ir kā dalība valstis, kuras ir panākušas labākus vai sliktākus rezultātus, nu, to ļoti grūti komentēt. Tā, tā ir katras konkrētās dalība valsts eh, izvēle un atkarīgi no situācijas konkrētajā valstī, un kom, tas, nu, nav, tas nebūtu korekti, ja mēs to komentētu. Un, jā, to es arī beigšu. Paldies. Jakość uczniów zależy w dużej mierze od nauczycieli Taču. Eh, tas viss atkarīgs no skolotājiem un kvalitatīviem rezultātiem. Mēs lūdzam jūs analizēt situāciju un informēt par to, kas notiek ar tiešmaksājumiem. Lies, paldies! Nākamais darba kārtības punkts. Komisijas izklāsts par ES un Marokas karalists sarunās par geogrāfiskās izcelsmes norāžu savstarpējo aizsardzību gūtajiem rezultātiem. Dod vārdu komisijai. Pavijas kundzei, kurai ģenerāldirektora vietniece. Paldies, vai es varu sēdēt šeit? Jā, ietaupīsim laiku. Šorīt notika jums diskusijas par TTIP līgumu, un vairāki no jums runāja par geogrāfiskajām izcelsmes norādēm, par to, cik tās ir svarīgas. Tāpēc man ir prieks sniegt jums pārskatu par sārunu noslēgšanu starp ES komisiju un Maroku par šo izcelsmes norāžu aizsardzību. 16. janvārī Berlīne mēs sagatavojām nolīgumu, e, līgumu. Tā bija zaļā nedēļa, komisārs e, Hogans un e, atbildīgais ministrs bija tur. Tā ir daļa no mūsu sarunu mandāta, ko mēs, mums piešķīra 2005. gadā, lai mēs mēs eh, runātu par lauksaimniecības koncesijām, un toreiz pirmajā fāzē mēs runājām par mm, eh, laukus produktiem. Tas bija pirmais solis, tas ir pabeigts. 12. gada oktobrī stājās spēkā jauns līgums, un mēs varam, varējām sākt runāt par geogrāfiskās iztelsmes norādēm. un tur bija pants par sārunu sākšanu pēc pirmā līguma noslēgšanas. Bija piecas sanāksmes no 2012. gada decembra līdz 2014. gada decembrim. Jāsaka, ka sārunu, sarunas notika pārsvarā starp div, eh, no 2012. decembra līdz 14. Eh, gada februāram. Eh, uz laiku sarunas bija pārtrauktas, jo mums bija eh, tomēr nesaskaņas ar mūsu Marokas draugiem par augļiem, dārzeņiem un par nodokļu procesu, es atvainojos, muitas procedūram konkrēti par tomātiem. Uh, Mēs atradām tehnisku risinājumu. Tur bija muitas atmaitošanas jautājums, ap, aprēķinot vienu kopīgu summu importam, un kad tas bija atrisināts, tad Marokas puse piekrita turpināt sarunas pār geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Man jums jāsaka, ka mums vajadzēja ļoti maz laika, lai pabeigtu nolīgumu sarunas, un mums ir uh, ap, pilnībā apmierinošs uh, līgums, jo īpaši Eiropai. Šis līgums ļaus mums garantēt uh, lielu labu aizsardzību 320 tūkstošiem norāžu no Eiropas Savienības. Uh, Ja gribat detalizēt informu 14, tās ir pārtikai un 16 ir vīniem norādes. Tas ir tradicionāls līgums, kas ir saistīts ar geogrāfiskās izceltnes norādēm, kā tas noslēgts ar Gruziju un Moldovu. Līgums aizsargā visas šīs norādes Eiropas Savienībā tik līdz e, sāksies, stāsies spēkā līgums Maroko, e, tī, tieša aizsardzība, tā tad nav jāreģistrē šīs te norādes nekur. Maroka no savas puses var veidot savas iekšējās procedūras, lai reģistrētu šīs norādes. Uh, un sarunās bija viens no pēdējiem punktiem tas, ka tika panākta vienošanās, eh, ka Maroka turpinās eh, reģistrāciju un Eiropas operatoriem tas neko nemaksās. Līgums runā par pielikumu atjaunināšanu, lai pievienotu jaunas norādes ik pa laikam. Uh, tādas norādes, kuras būs radušās tajā laikā, un vēl es gribētu norādīt, ka saraksts, kas ir daļa no līguma projekta, ir saraksts, par kuru mēs vienojāmies 13. gada janvārī. Pa to laiku ir radušās jau jaunas norādes, kuras jūs vēl neredzēsiet sarakstā, bet tās būs apskatītas pirmajā diskusiju raundā jūri komitejā. Pielikumā pie līguma ir kopīgs paziņojums, kur ir uzskaitītas saistības abām pusēm, piemēram, tas, ka nebūs reģistrēšanas izdevuma norādēm, Tas tur ir uzskaitīts arī tehniski ka tehnis, tehniskie pasākumi Marokai attiecībā uz reklamēšanu šīm norādēm savā teritorijā vēl pašreklāmas e, programmas un viena svarīga lieta - konsultācijas starp divām pusēm sarunu kontekstā attiecībā uz šīm te izcelsmes norādēm. Tātad PTO kontekstā vai arī Lisabonas līguma kontekstā. Ar uh, VIPO organizāciju, intelektuālā īpašuma organizāciju. Es domāju, ka mēs šādi uzlabojam kvalitīvu produktu izcelsmes norādes un cerams, tad radīsies arī ar citām valstīm reģionā līdzīga līguma ar Alžīriju, Tunisiju, Libānu. Un man šķiet, ka šis ir ļoti labs precedents Eiropas Savienības pieejai tam, ko mēs šeit cenšamies konsolidēt attiecībā uz geogrāfiskās izcelsmes norādēm un uz to vērtību. Tas arī stiprina mūsu tirzniecības saites ar Maroku. Mazliet tās ir cietušas pagājušajā gadā tomātu jautājumu dēļ. Es to jau pieminēju. Par procedūru. Mēs gatavojam lēmumu priekšlikumu vienu parakstīšanai, otras līgumu noslēgšanai. Uh, Mums ir projekts, tas jums tiks nodots, un jums tiks lūgts piekrist no parlamenta puses šim lēmumam slēgt līgumu. Nākošajos mēnešos tas notiks. Tas arī būtu viss. Paldies! Dziękujemy bardzo, pani dyrektor. Paldies, paldies. Paldies, kundze, parieta kundze. Un tagad sāksim diskusijas. Vai ir kādam kādi jautājumi? Protams, lieta ir svarīga, sarežģīta arī. Rozmowy wręcz, można powiedzieć, przykładowy. Kas attiecas uz Maroku, sarunas ir acīm redzot noritējušas labi. Es domāju, ka citās sarunās ar citām valstīm mums būs lielākas problēmas runājot par šīm norādēm. Grējas kundze, ne, Agilēras kundze vārds. Paldies priekšsēdētājiem. Divi konkrēti jautājumi man ir. Vispirms paldies par izklāstu, par informāciju. Šis nolīgums, ja līgums ar Māroku, mums tas ir jāskata pozitīvā gaismā, bet no mana viedokļa skatot, skat, no Andalūzijas skatoties, tas nav ļoti pozitīvs, jo mums ir uh, konkurence šādos produktos, konkurence ar citiem. Bet vai jūs varat pateikt, jūs pieminējat līgumus metodes atmuntošanai un aprēķini, teiksim, attiecībā uz tomātu cenu. Kāda tieši ir šī metode? Tā kā ir pašlaik, tad cena tomātiem, kas tiek importēti no Marakas, es nezinu, vai jūs varat pateikt precīzu cenu, varbūt tagad jums nav pašlaik šī cipra, bet es gribētu zināt. Un es saprotu, ka ir pieaugums, vai ne? konkrēti tomātu, teiksim, ķiršu tomātiem, un es gribētu arī precīzi datus par to, man ražotāji to gribētu zināt, jo viņi nezin, nezin, kāda ir esošā cena importam saskaņā šo līgumu ar Maroku. Marokas, eh, ar Maroku attiecībās tomātu eh, šķirnēm. Otrs jautājums. Jūs eh, sacījāt, ka ir norādes iekļautas sarakstā, un saraksts bija 13. gada 9. janvārī apstiprināts, ja es maldos, tad labojiet. Tas jau ir pirms diviem gadiem. Tātad eh, šis saraksts nav diezko atjaunināts, jo pagājušo divu gadu tas varētu radīt problēmas. ir uh, radušās jaunas norādes, kuru sarakstā nav. Tālāk uh, sarunas un līguma ilgums, jeb termiņš. Varbūt, ka tur vēl šis tas ir jāpadara, bet, kā es jau teicu, divi gadi tās nu, uh, norādes, kuras ir radušās un kuras nav iekļautas sarakstā. Kā jūs taisāties to risināt? Es to gribētu zināt. Paldies. Dziękuję bardzo sądzę, że pierwsze pytanie to chyba trochę poza tym. Paldies. Mm, Sanres kundze, lūdzu. Gracias eh, por est. Paldies. Un liels paldies par skaidrojumu. Godīgi sakot, ik reiz, kad atnāk komisija, lai skaidrotu par sārunām, par tirzniecības nolīgumiem. Godīgi sakot, tas neko daudz nepasaka. Es gribētu zināt divas lietas. Pirmkārt, tomātu tā problēma, kas tur bija. Komisijas pārstāvi to pieminēja, ka esot bijuši kaut kādas, ka mēs esam. Um, piekāpušies mazliet tomātu norādēs. Es nāku no Galīcijas, tā ir mana zeme, arī mums ir tomāti, mums arī ir šāda kultūra, un mēs izjūtam šo cenu ietekmi, jo tomātu cena krītas. Es gribētu saņemt skaidrojumu no jums. norāžu aizsardzību. Es īsti nesaprotu, par ko tieši jūs vedāt sarunas, bet kā jūs varat nosargāt šīs norādes, vai ietekme būs pozitīva vai neka, negatīva. Paldies. Džinkuja, pan posev des. Jā. Paldies, Desa kungs. Paldies, priekšsēd. Paldies komisijai. Noteikti šie jautājumi vēl ir jāskaidro, un mūsu tomātu ražotāji interesi Spānijā, Itālijā un citur ir, protams, jāņem vērā, bet gribu teikt arī skaidri, ka ir diezgan liela politiskā nenosteiktība e, Ziemeļāfrikas reģionā, un Maroka ir viena no stabilajām valstīm, ja mums marokāņiem neļausim ar mums veidot ekonomiski labas attiecības, lai Maroka varētu ekonomiski pozitīvi attīstīties, ja mēs nelaižam savos tirgos viņu uh, Eh, ražojums, tad jaunieši no šīs valsts nāks pie mums. Mums ir jāmēģina veicināt to, ka tur tiek ražot produkti, lai, kurus mēs Eiropā pērkam, lai cilvēki paliktu tur un nevis nākt pie mums. Tādēļ es atbalstu e, saprātīgu vienošanos ar Marokāņiem, un es domāju, ka komisija eh, arī vēls, protams, vienmēr ņemt vērā, paturēt prātā mūsu ražotāju intereses. Paldies, vairs neviens nav lūdzis vārdu, tāpēc dodu vārdu atkal komisijas pārstāvēja par jākundzē. Lies paldies, jā, kā jūs pareizi teicāt, šis ir līgums par geogrāfiskās izcelsmes norādēm, lai tās aizsardzā, aizsargātu. Tātad tās ir geogrāfiskās izcelsmes eh, norādes, aizsargātās izcelsmes vietas un viss, kas ir tam līdzīgs. Tā ir mm, intelektuālā īpašuma aizsardzība. Mūsu komisārs šondēļ bija ASV un runāja par lauku intelektuālā īpašuma tiesībām tam ir saikne, e, tātad produktam ir saikne ar reģionu. Un šeit līgumā, ja mēs runājam vai par vīnu, par sieru vai citiem lauku produktiem, tie visi vai arī gandrīz tie visi ar norādēm Eiropas Savienībā tiks e, aizsargāti Marokā turpmāk. Piemēram, Viņi nevar saukt, teiksim, Marokā savu vīnu, Rioja, jo tāds, tāda ir aizsargātā norāda. Tā, tātad, lūk, praktiskā, ko nozīmē šis līgums. Tālāk jautājums par tiem tomātiem. Tas ir cits jautājums, tas nav saistīts ar šo līgumu kā tādu. Mums bija diskusijas par to, kā noteikt muitas vērtību tomātiem, tāpēc, ka bija izmaiņas pamata regulā, KLP bija reformas un tika ieviests aprēķins balstoties uz vienu summu importam un balstoties uz šo mēs korģējām metodi aprēķinam, kā aprēķināt tomātu cenu tiem, kas tiek ievesti Eiropas Savienībā, un mēs iekļāvām saskaņā ar regulu, tas bija pienākums, mēs eh, aprēķinājām šķi, dažādām šķirnēm šo cenu. Tātad daži tomāti ir mm, dārgāki, daži lētāki, un ja cena ir lielāka nekā ieviešanas brīdī, tad netiek piemērot muitas nodeva ievestiem tomātiem. Ja cena ir zemāka par to, tad muitas tarifs tiek aprēķināts. Un pašlaik 54,1 par 100 kg. Tā ir ieviešanas cena no Marokas kopējā summa. Importam tiek aprēķināta katru dienu, tātad to pārēķina katru dienu. Ja tā ir zemāka, tad tiek piemērots muitas tarifs, ja cena ir lielāka, tad nav nekādas muitas <clears throat> nodevas. Taču, kā es teicu, tas ir atsevišķs jautājums. Un tam nav saistības ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Uh, Es pievēršos abām kundzēm pašlaik, ja jūs gribat vēl vairāk informācijas, tad es to sniegšu. Varbūt mēs kaut kur citur varam tikties. Sposub, Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs esam noslēguši šo darba kārtības punktu. Vēlreiz gribu izmantot iespēju, lai pateikties ka esat ieradušies mūsu sanāksmē. Un tagad darba kārtībā nākamais punkts - Eiropas strateģisko investīciju fonds. Ļoti svarīgs projekts no jaunās Eiropas komisijas. Diezgan ātri tika sagatavots. Prezentācija notika jau janvārī, kā jūs zināt. Komisija cer pamudināt, veicināt šo investīciju plānu, un tas savukārt veicinās ekonomiskā attīstību un izaugsmu Eiropā. IKON un budžeta komitejas ir vadošās komitejas atzinumu sagatavošanā. Šīs abas komitejas saskaņā ar 54. pantu sadarbosies ar, ar transporta un ITRE komiteju, tātad 54. nosacījums un citas komitejas arī var sadarboties saskaņā ar noteikumu 53 plus. Mēs tiekam lūgti sagatavot atzinumu, kā es jau iepriekš sacīju Tātad tas ir investīciju plāns, ļoti būtisks, Junkera plāns, ties, tas reizēm tiek saukts. Mēs vēlamies, lai lauksaimniecība un apstrādes industrija netiktu aizmirst šajā politikā, tāpēc es došu vārdu desakungam. Jā, fund. Paldies, priekšsēd, dargie kolēģi. Priecājos ka mēs kā lauksaimniecības komiteja e, šo atzinumu gatavojam. Ziņojumā ir konstatēts, ka mēs priecātos, ja Junker plāns nodrošinātu lauksaimniecības efektīvas investīcijas lauksaimniecībā laukreģionos un e, ar to saistītajās nozerēs. Kopējā lauksaimniecības politiķi mēs tā tu drīkstam joprojām saukt, ļoti labi var ar Eiropas strateģisko investīciju fondu palīdzību eh, lauka reģionos īstenot plašs projekts. Projektam ir jātiek nebirokrātiski īstenotam, tā gan būs laikam tikai vēlmju domāšana, bet man ir šāda cerība, un es to arī prasīšu. Junker programma var dot ieguldījumu, lai uh, veicināt eh, tautsēmniecības izaugsmu, jaunu darbietu radīšanu lauku reģionos. Mums jāprasa, lai inovācijas un pētniecība tiktu veicināta, eh, lai tiktu veicināta ilgspējīga lauksaimniecība Eiropā un īpaši eh, veicināmi reģioni perifērijā ir īpaši arī jāatbalsta Es desmit punktu plānu piedāvāšu, kas nākamdien gaitā būs rakstveidā gatavs, un tad lūkšu kolēģis savus vēlmes vēl e, man e, e, arī izteikt, bet mums nevajadzētu romānu rakstīt, bet tikai dažus punktus prasīt. Kāda būs procedūra? Debata būs 24. martā, grozījumi iesniedzam, tā man teica, jau 25. 26. martā bet ziņojums iepriekš rakstveidā būs pieejams, tā kā grozījums var arī pirms debatēm formulēt. Balsojums Agri komitejā notiks 16. aprīlī, budžeta komitejā 30. aprīlī, un uh, es domāju, ka šo laiku grafiku mums izdosies izpildīt, uh, atzinumu vajadzētu tapt lielai Junker plānā, lauksaimniecības un lauka reģionu intereses tiktu pienācīgi ņemtas vērā. Paldies! Paldies Desakungam! Kāthija! Thank you, um, Chairman. I... Paldies. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka es piekrītu, ka šai komitejai jāpiedāvā ļoti spēcīgs atzinums jo dzirdat 315 miljardus eiro kā investīciju plānu, un tad jādomā, kas tur, ko ar to iesākt. Sākumā tika m, mm, parādījās arī daudz jautājumu, vai tas tiešām ir iespējams. Varbūt mm, komisija pārspīlē cerības uz privātajiem uzņēmumiem, un es sāku saņemt ēpastus no mm, dažādām interesantajām pusēm par to, no kurienes komisija ņēms līdzekļus, bet mums jānodrošina tas, lai lauksaimniecības sektors tiktu pieminēts, mm, un vēl ir jānodrošina, kā referents teica, lai lauku kopienas un pārējie, kas ir saistīti ar tiem, saņemtu labumu. Eiropas centrāla e, investīcija banka un ekon komiteja man saka, ka viņu viedoklis bija tāds, ka vajadzētu depolitizēt šo finansējumu lietu. Es tomēr teiktu, ka daži lēmumi ir ļoti politiski, jo šī investīcija pakotne, e, ja mēs gribam, lai tā darītu to, ko, to kas tā jādara, tad e, Mums jāpalīdz tām dalību valstīm pārvarēt krīzi, kuras krīze ir skārusi. Ir valstis, kuras ir cietušas no investīciju trūkuma, no darba viedu trūkumu. Es domāju, ka tas arī mm, būtu jāiekļauj mūsu atzinājumā, atzinumā. Paldies! Bardzo dziękuję jeśli uczestniczył Pan w komisji ekon. Paldies Makārtī kungam. Ja jūs piedalītos īkan komitejas darbā, tad jūs eh, labi saprast šī fonda darbība. Jūs noteikti zināt par privāto kapitālu, par to, kā tas tik, tiks iekļauts fondā. Uh, arī tas, kas ir atlikts Eiropas investīciju bankai un tā tālāk. Nākamais runātājs Sanikungs. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies. Paldies. Es, es ļaušu atbildēt tiem, kuri ir kompetenti izlemt un noteikt, kā, nu, no, no kurien šī nauda nāks. Es tikai gribu koncentrēties uz dažiem citiem jautājumiem, kā nesen ievēlēts ēnu referents no SD grupas, sociāldemokrātu grupas. Es pievienojos savam kolēģi Deisa kungam, ka Jā, arī mūsu grupa vēlas runāt par šiem būtiskajiem jautājumiem, kurus jūs pieminējāt. Mums ir maz laika, tāpēc es domāju, ka mums ir ļoti efektīvi jāsadarbojas, un es no savas puses to varu apsolīt. Protams, mana grupa ir izlēmusi formulēt vai palīdzēt formulēt spēcīgu politisku vēstījumu. Un es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Pirmais par papildināmību. Tātad papildu nauda mums ir paredzēta, tā neko neaizvieto. Tam jābūt īstam papildinājumam visām šīm programmām, kuras ir um, notikuši jau līdz šim. Nu, es pievēršu jūsu uzmanību tās tradicionālās jomas, kādas kungs jau norādīja, cik svarīga ir lauku attīstība. Pat, ja mēs runājam par lauku attīstību, mēs pieminam energoefektivitāti, līdzsvaru starp kopienas un privātām investīcijām. Tie ir galvenie punkti, uz kuriem mēs koncentrējamies, un arī es pats, kā tehniskās attīstības un interneta, eh, platjoslas eh, interneta eh, attīstība ir joms, kuras ir jāpaturprātā. Otra galvenā lieta Mums vajag caurskatāmību visos, eh, visos aspektos, no kurienes nāk nauda, kur tā tiks tērēta. Eiropas eh, parlamenta darba kārtībā šis jautājums ir ļoti svarīgs. Tā ir cīņa pret korupciju. Es zinu, Es saprotu, ka daudz jautājumu saistīti ar pārtikas jomu, un tie ir galvenie, jū, uh, galvenie punkti. Kopā ar kolēģiem S un D grupā mēs labprāt ātri un efektīvi darbosimies Bardzo dziękuję, pan poseł Ferrand. Paldies. Nākamais runātājs. Jā, visi zina, ka prezidents Junkers ir investīciju eksperts bet ko gan sola šis strateģisko investīciju plāns 315 miljonu eiro. Es nedomāju, ka prezidents Junkers grib šeit kaut ko darīt lauksaimniecības labā. Lauksaimniecība ir vienmēr kā nabaga radinieks šajās investīciju programmās. Tādēļ jautājums, kādēļ lauksaimniecība nav priekšplānā. Tādēļ, ka eh, tai <coughs> nesot attīstības potenciālu Kāpēc nedarīt tāpat kā ar enerģētiku, infrastruktūru un tam līdzīgi? Lauksaimniecība ir nozares, kurām ir liela pievienotā vērtība. Šeit Eiropa savu potenciālu vēl netuvu nav izsmēlusi. Kādēļ nerīkoties līdzīgi kā ar vīnu? Vīns daudzām valstīm, tā skaitā arī Francijai, ir. Uh, e, nes liels ienākums, kādēļ tās pašas metodas netiek piemērotas citās jomās. Prezidents Junkers eh, nāca ar labām idejām, bet es baidos, ka eh, šeit eh, lauksaimnieki diez vai būs ieguvēji. Es arī gribu pats no savas puses ko komentēt. kopējā lauksaimniecības politikā. Esam noteikuši dažādas e, līdzekļas, bet ir arī cits joms, kā tikai lauksaimniecība neaizmirsīsim to. Ropēkungam vēl vārds. Jā, paldies priekšsēd. Es esmu optimists, es ceru, ka šis plāns būs nopietns un veiksmīgs tik līdz sāksim konkrēts pasākums īstenot. Mērķi ir ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšana, un tas ir ļoti nepieciešams visos Eiropas saimnības reģionos. Lauksaimniecība, protams, ir joma ar lielām perspektīvēm darbietu radīšanā dažās dalībvalstīs Piemēram, arī gaļas ražošanai ir labs izredzes, kā arī citām lauksaimniecības jomā. Eiropā kopumā iedzīvotāju skaits aug vai posālē, pasaulē atvainojiet, un ir pārtikas produktu trūkums. Tādēļ jāraugās uz eksporta iespējām. Labi, Eiropas saimnes Eh, produkti ir jālūko eksportēt eh, uz jauniem tirgiem. Tas mums palīdzētu arī Eiropas Savienībā darba vietas radīt. Es domāju, ka šim plānam vajadzētu arī paredzēt lauka infrastruktūras attīstību, piemēram, eh, ēku renovēšanu dažās dalību valstīs tas notiek, bet uh, lauku sēts, atsevišķās lauku sēts, uh, to renovēšana lauku reģionos varētu būt ļoti nozīmīga uh, zemniekiem, kas dzīvo laukos. Tas arī palīdzētu radīt jaunas darba vietas, kas savukārt varētu zaļo enerģiju, biogāzi Uh, um, veicināt. Tas viss varētu jaunajā plānā atrast savu vietu un lauksemnieki to tikai apsveikt. Būtu labi, ja reģioniem būtu iespēja, ja dalībvalstīm būtu iespējams iekļaut arī reģions šajā plānā darbietu radīšanā. Tagad Meginesas kundzes priekšsēdus var izteikties kodolīgi. Šo strateģisko investīciju veiksmu atkarīgi no dalībvalstīm, vai tās izstrādās labs projekts. Tātad es nezinu, kas Desa kungam ir prātā ar detaļām, ko jūs piedāvājat, būtu ļoti interesanti dzirdēt. Neapšaubām ir jābūt investīcijām lauku platjosnes internetā, bet daudz dalībās tāpat to dara. Tātad šie pasākumi nevar aizstāt nacionālā līmeņa pasākums. Par to esmu nedaudz nobežīsies. Es nezinu, cik lielā mērā šeit uh, esam skaidri nodalījuši dalību valstu un es kompetences. Mēs šo programmu nevaram izmantot, lai KLP līdzekļus aizstātu. Uh, tiem ir jāpapildina tie, un esmu pārliecināta, ka Alberts to apzinās, tā kā, kamēr nebūsim saskatījuši ziņamā idejas, mēs nevaram būt pārliecināti, vai mēs no lauksaimniecības komitejas viedokļa varam sniegt būtiski ieguldījumu šajā debatē. Noteikti lauku reģioniem ir vajadzīgas zināmas investīcijas, piemēram, uh, ceļi eh, palīdz eh, reģioniem tam līdzīgi, tad tie ir lieli projekti. Nu, tādi varētu arī būt, bet to tikai gribēju pieminēt. Paldies! Pēdējais runātais Dantēna kungs. Paldies! Es domāju, ka lauka reģionos laukos nevaram izolēt investēt, to mēs nevaram atbalstīt. Jābūt ļoti piesardzīgiem, lai šīs investīcijas nāktu pa labu kādai noteiktai nozarei lauksaimniecībai vai meža saimniecībai. Nevaram teikt, ka Junkara plānam, piemēram, jākalpo kādas noteiktas uh, um, spēkstacijas atbalstam, to nevar pateikt. Mēs esam atbildīgi arī par lauku reģionu attīstību, un kas attiec uz digitālo jomu, var piekrist uh, iepriekšējai runātājai, jā, dalībvalsts veids šeit investīcijas, bet, uh, protams, iesākot no tiem reģioniem, kur ir viss plašāk apdzīvotie kalnu reģionos Eiropā tomēr ir tāda reģiona, kuriem, ja tie nav pieslēgti tikam, ir no visa nogriezti, un tā investīcijas potenciāls tiek zaudēt. Bet, ja Junker plāns mobilizē jaunas līdzekļus, tas var palīdzēt arī uh, veicināt eh, šo vienlīdzīgāku vienlīdzības ar reģioniem. Paldies! Beigās vēlreiz Desa kungs. Paldies, priekšsēdi! Paldies, dārgie kolēģi, um, kas debatēs piedalījās. Es pierakstīju to visu īskopsvilkums no manas puses. Par pirmo runātāju labi vēl tiek diskutēts par finansējumu, bet tas nav mans uzdevums to atbildēt. Uh, Ja būs Junker plāns, ja tas tiks īstenots, tad mūsu uzdevums ir lauka reģionu un lauksaimniecības intereses šeit pārstāvēt, un es domāju, ka mums tas arī izdosies. Ar ēnu referentiem es vēl to pārspriedīšu, iepriekš to aizmirst pieminēt. Tas ir pašsaprotam, ka es ar jums vēl šo atzinumu saskaņošu, un es gribētu vēl īpaši uzsvērt, ka investīcijas infrastruktūrā ir ļoti nozīmīgas, ko sacīja Mairad Megines un Mišels Dantāns. Eh, ātrais internets eh, ir priekšnoteikums eh, tautsemniecības attīstībai mūsdienās, to mēs varam pieminēt, bet es negribu detalizēt atsevišķu pasākumu katalogu sastādīt, tas būtu pārspīlēt, mums ir principā jāuzstāda šī prasība un arī tā, ka jāinvestē ekonomiski vājos reģionos. Es esmu no reģiona, kur ir 2% bezdarba, 0% jauniešu bezdarba. Tur nav uh, investīcijas visvairāk nepieciešams. Investīcijas ir nepieciešams tur, kur ir liels bezdarbs lauka reģionos. Te mums ir jāraugās, lai um, tiktu nodrošināta attīstība, Un ja tiek izdarīts investīcijas infrastruktūrā, tad tas ir ļoti labi. Mans reģions pēc kara bija viens no tiem, kas Vācijā bija krietni iepakaļs, bet saulēcīgi investējot infrastruktūrā, to es varu jums apliecināt, šis reģions attīstījās, un mēs tagad esam viens no attīstītākiem reģioniem Bavārijā un Vācijā, jo politiķi pirms 50 gadiem, pirms 40 gadiem pieņēma pareizos lēmumus un es vēlos, ka arī citos Eiropas reģionos notiktu tāpat, lai tur būtu pozitīva tautsaimniecības attīstība, un mēs mēģināsim kā lauksaimnieki lauka reģiona intereses Junker plānā attiecīgi iedabūt. Es gribu pateikties arī priekšsēdim Sikirskim, kurš e, sarunās e, aktīvi piedalījās, lai mēs varētu arī piedalīties lēmumu pieņemšanā. Paldies! Paldies. Kolēģi. Raz diskutovāt šiem problēmu, a miedzečāši. Paldies Desakungam, kolēģi. Mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma martā. Un līdz tam jūs varat eh, vienmēr sazināties ar Deskungu atzinumu sagatavotāju, bet martā mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies. Nākamais darba kārtības punkts. agrī komitejas koordinatoru sniegto ieteikumu apstiprināšanu, jūs saņemāt par to informāciju pa e-pastu. Uh, arī jums ir izdruka uh, šo rekomendāciju, ja jums nav iebildumu, te es piedāvāju tās apstiprināt. Šīs rekomendācijas neviens laikam neiebilst, līdz ar to nākamais darba kārtības punkts, citi jautājumi, vai kāds vēlas izteikties, pie citiem jautājumiem acīm redzot nē, mūsu nākamā sanāksme notiks pirmdien 23. martā šeit Briselē. Sanāksme turpināsies 24. martā no rīta un pēcpusdienā. Līdz ar to esam izskatījuši savu darbu kārtību, dāmas un kungi. un saistītie veterinārie jautājumi. Par tiem runāsim nākamā sanāksmē. Protams, paldies, ka ieradāties. Tiekamies atkal pēc mēneša. Un līdz tam mums, protams, arī visiem pietiek darāmā. Līdz ar to sēdi slēdzu uz redzēšanos.